Okay. Everybody, you've had, you've had... Labrīt visiem! Jums ir bijušas dažas minūtes, lai apsēstos. Lūdzu, ieņemiet vietas. Ja mums šodien paredzēti daudz balsojumi, un tāpēc mums vajadzētu ķerties pie darba. Tagad mēs pārējām pie desmitā darba kārtības punkta - alternatīvie ieguldījuma fonda pārvaldnieki. Tātad būs grozījuma izskatīšana. Es zinu, ka grozījumu tulkojumus jūs esat saņēmuši ļoti vēl, bet referents domā, ka vienalga mēs varētu noturēt tādu ļoti liederīgu pirmo sarunu, ņemot vērā, ka 16. martā ir paredzēts otrās diskusijas. Tagad došu vārdu referentam, lai viņš varētu uzsākt. Gozē kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms kolēģis gribētu e, naklai ar diviem paziņojumiem. Es runāšu īsi, es runāšu maksimāli e, vienu minūti. Tālāk par mūsu zaļajiem es gribētu pateikties, jo. Jū Eh, un norādīt, ka daudzie grozījumi ir pieprasījuši eh, ļoti daudz eh, zaļo resursu. Un lūdzu viņus būt disciplinētiem balsojumam. Protams, grozījumi tiks saņemti mazliet vēl, tas nav tā no dienesta vaina, jo uh, 1669 grozījumi, un to visarežģītību pieprasīja ļoti daudz darba attiecīgiem dienestiem, un tāpēc arī grozījumi tikai saņemti tikai pavisam nesen. Taču es domāju, ka ir noderīgi šīs pirmās eh, pārdomas pieminēt. Tik viens deputāts zina savus iesniegtos grozījumus un ir gatavs tos atbalstīt, un es domāju, ka tas arī dos iespēju mums. Uh, uh, salikt punktus dažādos, dažādos eh, kontaktos, kādi man bija sagatavošanas periodā. Tād bija ļoti daudz, aptuveni 110 tikšanās kopā ar eh, tām personām, kuras parasti mēs deviem šeit par lobbyistiem, bet patiesībā tie ir profesionāļi, kur mums skaidro savu viedokli. Eh, savukārt tas palīdz uzlabot referents zināšanas Eh, tomēr eh, tas nebūtu uzskatāms par kādu attaisnojumu. Tāpat arī man bija eh, kontakti ar komisijas dienestiem, ar Spānijas prezidentūru, kura pārņēma šo posteni no Zviedrijas. Strasbūras nedēļā notiek divpusējās pārunas ar ikvienu no ēnu referentiem, un es arī uzklausīju kolēģus, kuri gribēja ar mani sazināties, pat ja detaļas dokumentā bija varbūt mazliet pāragras. Mēs eh, ar viņiem tiksimies vēlāk. Tālāk runājot par kalendāru. Mums šodien notiks eh, viedokļa apmaiņa, kura dos iespēju gūt papildus informāciju. Mēs sanāksim atkal 16. martā, lai eh, otro reizi tiktos, un es ceru, ka Uh, uz šo datumu, varbūt tas ir mazliet ambiciozi, bet tomēr es ceru, ka es varēšu prezentēt uh, kompromisu grūzījumus, kur tiek apspriest, un tas dos iespēju jums gūt skaidrāks debats un balsojums, kā jau paredzēts, notiks 12. aprīlī, pēc tam būs diskusija laiks ar kolēģiem, ar prezidentūru, ar komisiju, lai varētu pieturēties pie mūsu noteiktā kalendāra, un es domāju, ka ar eh, E, šo mērķi, mēs varēsim sagatavot tekstu, kas ir efektīvs, pragmatisks un nav nekavējis pārāk, jo ja mēs gaidīsim e, līdz nepieciešamo regulējumu ieviešanas, mēs palielinām risku nākotnē. Runājot par diskusijām, kādas man bija ar vieniem un ar otriem, kolēģiem, profesionāļiem, mēnereferentiem, komisiju prezidentūru, es esmu relatīvi optimistisks attiecībā uz teksta, sagat, galīgā teksta sagatavošanu. Tomēr mēs nedalīsim lāci, kamēr, ādu, kamēr lācis vēl ir mežā, un rīkosimies profesionāļi četru, piecu mēnešu laikā pēdējo, tomēr pozīcijas ir mazliet mainījušās profesionāļi, kur sākotnēji bija pret jebkur regulējumu, viņi sacīja eh, direktīvai mēs piekrītam, bet viss ir jāņem eh, ārā, ir mainījuši savu viedokli, vismaz šī pozīcija bija mazāk dzirdama vēlāk. Tālāk es uzklausīju tos profesionāļus, kuri apzinājās nepieciešamību, kāda ir visās finanšu jomās pēc regulējuma un uzraudzības. Un šī pozitīvā attieksme deva iespēju Eh, apmainīties ar viedokļiem tīri tehniskos jautājumos. Tādējādi mūsu eh, regulējums atbilst eh, mūsu mērķiem konkrēti izvairīties no sistēmiskiem riskiem un izvairīties no sava veida džungļiem finanšu pasaulē. E, šeit nav runa par regulējumu regulēšanas pēc, bet šeit ir runa par to, ka mēs meklējam regulējumu, kura būtu efektīvs, kurš būtu efektīvs, pragmatisks un kas ņem vērā finanšu nozars realitātes. Un es e, palieku pie tām pozīcijām, ka direktīvas pielietojuma sfēra ir, ir tik e, jābūt plašai, cik to ir noteikusi komisija. Un uh, E, tas, kas neietilpst AIF un PVKU, ir jāiekļauj direktīvā. Mums ir jādomā šeit par ļoti, nav jādomā par un jāvērš uzmanību pamatā uz vissīkākajiem fondiem, un tāpēc ir jāizmanto divas metodas. Pirmkārt, skaidrība. Ir skaidri jādefinē, kas tad nav fonds, lai nebūtu nekāda ilūzija vai bažu, kas nav pamatots. Piemērs Eh, holdings, eh, kurā piedalās eh, rūpniecība, nav fonds izņemot, ja tas kļūst par kolektīvas ieguldīšanas līdzekli. Tāpat arī ir jāpiemēro paties proporcionalitāte. Tas nozīmē, proporcionalitāte ir jābūt reālai šeit, nav, ka, lai nav runas tikai vārdu līmenī un lai nepaliek vienkārši tie paši noteikumi. Tāpēc pēc vienu un otru grozījumu izlasīšanas es piedāvāšu, lai šie proporcionalitātes noteikumi tiktu definēti, lai pat skaidri norādītu, ka atsevišķos eh, iekšzemes fondos, kurus jau e, regulē apmierinošā veidā, kas apmierina direktīvas e, saistības, tie var neņemt vērā jaunās formalitātes, piemēram, slēgtajā Vācijas fondā, kurā ir viens pats investors, e, kas ir profesionāls, kurš izmanto šo fondu, lai sasniegtu un īstenot savu finanšu aktivitāti. Šajā jomā nav nepieciešams šajā fondā, po fonda pārvaldniekiem uzlikt pienākumus par informācijas pārvaldību, kas attiec tikai uz investoru uh, daudzskaitlīgumu. Lūk, viens piemērs, otra joma, kurā pārdoms no kolēģu puses manī mudināja mainīt viedokli, Šeit es norādu, ka tas ir tikai pamats darbam, tā ir izturēšanās pret trešajām valstīm un pāris vārdi par šo jautājumu, pēc tam es klausīšos kolēģi, jo visā pārējā es pieturos pie tādas līnijas, kas ir tuva manis jau darba sākumā izklāstītājai. Tātad par trešajām valstīm runājot, es jau vairākas reizes norādīju, ka Eiropai nebūtu jābūt ne pār caurduri, ne pār e, cietoksni. Un Eh, priekšlikums, eh, kas bija konservatīvs vai konservējošs sākotnēji, jo es ne, neradu nekādus labākus priekšlikumus mēdījos un komisijas priekšlikumus man šķiet utopisks, bet pēc diskusijām ar vieniem un ar otriem. Uh, Šodien es esmu gatavs piedāvāt citu rīku, kas paredz divus periodus, pārejas periodu, kas varētu būt 3, 4, 5 gadi, to mēs varēsim izlemt, un pēc, un pēc pārejas periodu. Pārejas periodu laikā privātie ieguldījumi noteikumi palikt spēkā. Un, un tie fondi, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, turpinātu komercializēt tos iepriekšējos apstākļos. Tajā pašā laikā pārejas periodā pēc, pēc komisijas iniciatīvas un pēc ar finanšu uzraudzītāju sadarbību mēs turpinātu strādāt, lai nonāktu pie diviem risinājumiem. Vai nu ekvivalents tiktu atzīts e, tā, kādai konkrētai valstī, kur pārvaldnieks atrodas ārpus Eiropas Savienības, un tas būtu e, identiskā situācija ar pārvaldnieku Eiropas Savienībā. Viņam būtu iespēja komercializēt savus fondus Eiropas Savienībā. Tiem, kuri atrodas e, valstīs, kur nevar atrast ekvivalentu, fondu komercializācija kļūtu aizliegta Eiropā un būtu tā saucamā vecstāva klauzula, tiem, kuri fondiem ir, kuri ir pastāvējuši direktīvas pieņemšanas dienā, tie varētu turpināt pastāvēt, lai neveidotu brutālu pārāvums atsevišķās aktivitātēs. Lūk, uh, Eh, runājot par trešajām valstīm, tā, tās ir mana priekšlikuma vadlīnijas, un es ceru, ka priekšlikumi no jūsu puses un ieteikumi dos iespēju pārbaudīt, vai šis priekšlikums atbilst tam, ko vēlas vairākums no mums, vai tomēr tas ir jāpārstrādā. Lūk, priekšsēdētāji un dārgie kolēģi, daži elementi, kurus es gribēju jums darīt zināmus, neizplūstot pārāk sīkumos Tāpat arī jānorāda, ka es neesmu vēl izlasījis visus 1669 grozījumus, taču izlasīšu visus vienlīdzrūpīgi un esmu gatavs, protams, tikties ar kolēģiem, ar referentiem, grozījuma autoriem un uzklausīt viņu viedokļus. Es eh, vēlētos, lai tikšanās notiktu pēc 5. vai 6. marta, eh, kad es būšu Eh, jau spējis sagatavot pirmos kompromisu grozījumus, un pēc tam mēs varētu jau runāt par konkrētiem uzlab uzlabojumiem. Katrā ziņā es pateicos visiem tiem, kuri ir e, mūs atbalstījuši un sadarbojušies. Un tagad, priekšsēdētāji e, kundze, es gribētu lūgt jūs vārdu, e, dot vārdu Volfam Klincam, kuram ir atsevišķi iemeslu pēc steidzam jādodas projām un kur es gribētu uzklausīt. Paldies! Uh, right. Um... Jā, jā, vielen dank. La, labi, jā. The, the, the, the floor is yours, jā. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Jā, jā, jūs drīkstat runāt, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es tik tiešām ļoti steidzos un es pateicos par eh, to, ka izņēmuma kārtā man ir dots vārds pirms sociāldemokrātiem. Ar šo direktīvu mēs redzam, ka mēs te vairs neejam uz pasaules galu. 8. februārī es uzzināju, ka e FM attiecībā uz uh, sistēmiskiem riskiem var radīt juridisku neskaidrību, un es ļoti ceru, ka mēs uh, savu sarunu beigās būsim tik tālu nonākuši, ka šīs bažas tiks pilnībā atceltas. Uh, Mēs esam iesnieguši veselu virkni grozījumu, par kuriem es gribētu pavisam īsi runāt, jo pretējā gadījumā mums nebūs tik, mums pietrūks laika. Vispirms es lūdzu, lai tas teksts, kas mums šobrīd priekšā ir, tiktu nosūtīts atpakaļ komitejā ar lūgumu aizstāt to ar divām specifiskām regulām, viena attiecībā uz uh, vērtspapīriem un otrs attiecībā uz ieguldījumu fondiem. Es zinu, ka komisija, kuru pārstāv Barņiekungs, šo jautājumu skata pavisam citādi, jo viņi vēlas iekļaut pilnīgi visus fondus, vienalga par kādiem ir runa, lai tie visi būtu apskatīti šajā direktīvā. Bet es uzskatu, ka varbūt, ka vajadzētu specifiski tiešām izdalīt šos alternatīvos fondus Otrakārt par aptvērumu runājot. Tātad aptvērums, uz ko attiec šī direktīva, Žans Pols jau sacīja, ka tik tiešām ir dažādi fondi, un te nav runa tikai par tie īpašiem fondiem, kas ir šeit, te ir arī dažādi investīcija trasti apvienotajā karalistē un Vācijā, un tāpat arī ģimenes fondi Zviedrijā un citur. Žans Pols jau sacīja, ka tie būs tā kā pakļaut šai direktīvai, bet eh, cik tālu nacionālā līmenī tur ir adekvāts regulējums, tad tas būs eh, spēkā un līdz ar to te nevajadzētu radīt jauns administratīvos slogus. Es izteicu priekšlikumu attiecībā uz uh, atviegloto režīmu. Tas nozīmē, ka tādi fondi, kas ir zem 250 miljonu eiro, vai teiksim lielāk par 100 miljoniem eiro, ka tie ir pakļauti tādam kā atvieglotam režīmam. Tas nenozīmē, ka tie ir pilnībā atbrīvot no šādiem direktīvas noteikumiem, bet pilnīgi pietiktu, ja šie fondi tiktu reģistrēti un ja tie izpildītu caurskatāmības nosacījumus. Es domāju, ka tas būtu tāds atvieglojums, kas attiec uz nākamo punktu, tad tas ir par novērtējumu. Es savos grozījumos esmu norādījusi, ka mums nav nepieciešama trešās, pār, trešās puses novērtētāji. Mēs vienkārši varam rakstīt, ka šim novērtējumam ir jābūt neatkarīgam. Un šo neatkarību var garantēt arī daļa no uzņēmuma, ja, teiksim, tas ir nodalīts ar tā dēvēto Ķīnas mūri. Tas, kas ir radies šīs novērtējuma rezultātā, to, protams, ir pārvaldniekam jāpārskat, un tā tam arī būtu jābūt turpmāk. Vienīgi varētu būt kaut kāda izņēmuma attiecībā uz dalību valstīm. Piemēram, Vācijā, ja es paskatos, ir kaut kāda nekustamo īpašumu fondi, tad tur uz tiem varētu attiekties trešās puses novērtējums. Tālāk nākamais grozījums es biju ierosinājis par depozītu bankām, eh, lai atstātu kaut kādu īpašu regulējumu, tīpaši attiecībā uz atbildību, un vajadzētu tiešām sagaidīt. Es esmu definējis uzdevumus, kā tad ir šādu mm, depozītu banku uzdevumi. Es domāju, ka vajadzētu pagaidīt komisijas priekšlikumu, kas horizontāli risinātu šos jautājumus. Te ir mm, ne tikai AIFM gadījumi, bet arī PK kā PVKIU gadījumi. Un pēc tam mēs varēsim arī noteikt šīs atbildības jomas. Un tālāk es gribētu runāt par. Äh, Meinung, hier, äh, unbedingt, äh, par šo te svīras principu par lielāku apjomu piesaistīšanu. Es esmu saņēmis informācija, ka šī te termina leverage vai svīru eh, principa definīcija ir sarežģītāk nekā mēs šeit esam rakstījuši, un tāpēc es savos grozījumos atbalstu padomas risinājumu, un tos arī esmu norādījis savos ierosinājumos, proti, ka dalība valstis gan var rīkoties atsevišķos gadījumos. Es nepiekrītu Gozē kungam, kurš saka, ka pats fonds, pašam fondam ir jādod iespēja noteikt šīs tas vīrus. Es domāju, ka tā nevarētu rīkoties. Va, vai nu mēs atstājam šo jautājumu nerisināt, vai arī nododam to dalību valstu ziņā. Tālāk tā devētais asset stripping. Tas var attiekties gan uz akciju fondu, Es domāju, ka mēs, mums šajā ziņā būtu kaut kas jādara, jo ja vairākums gadījumu nav. Äh, beteiligt, um es eine Reihe von Jahren unternehmerisch zu führen, in der Hoffnung, dass... Ja tā tad nav šis te asset stripping gadījums vairākumā gadījumu, tad mums ir jānosaka jauni mērķi un uh, un tad vajadzētu vismaz trīs gadus šajā te pārdotajā uzņēmumā atstāt šīs akcijas un neizņemt kaut kādas milzīgas dividendes. Tālāk par eh, trešajām valstīm. Žāns Pols jau dažas vārdas par to sacīja. Es arī uzskatu, ka mums ir jāgarantē, ka ka, ka Eiropas Savienība nekļūst ne par caudur, ne par cietoksni, un te ir jādomā par to, kā iegūt papildus fondus, un uh, vispirms vajadzētu izmantot dalībvalstīs pastāvošos režīmus. Mums ir jādod komisijai laiks. Es domāju, ka tie varētu būt pieci gadi, bet, protams, var diskutēt, vai te varētu būt runa arī par trīs līdz pieciem gadiem, un vajadzētu noteikt kaut kāds ekvivalents kritērijus. Uh, noslēgt nolīgumu par ekvivalenci. Un ja tas izdosies, tad mēs tiešām varētu piemērot arī šos pašus noteikumus uz trešām valstīm. Šobrīd komisija cenšas savietot šos 27 dažādos režīmus, bet ja tas neizdosies, kas visticamāk tā arī būs, uh, tad eh, šo piecu gadu laikā vajadzētu izstrādāt 28. Eiropas Savienības režīmu, kas palīdzētu šo te vienotību radīt. Un eh, no sarunām ar Žanu Polu un citiem es varu sacīt, ka šodien šīs dokuments izskatās labāk nekā pirms diviem mēnešiem. Mēs tiešām varēsim panākt vienošanos. Paldies! Um, Paldies! Robert, jūs vēlēties runāt, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, Es ierados ar nelielu kavēšanos, tāpēc es nevarēju noklausīties visu, ko sacīja mans draugs eh, Gozes. Es atvainojos par to, bet tomēr dažas eh, piezīmes. Pirmkārt, eh, 1669 grozījumi. Man vēl nav bijusi ne dūša, ne laiks tos izskatīt, bet es e, konstatēju, ka ārkārtīgi daudz lobbyisti jau tos ir izlasījuši un pirms mums, un e, kuri mums iesaka rekomendācijas. E, man ir vesels saraksts, par kuru man aicina balsot. Es pierakstu visus šos grozījumu priekšlikumus Eh, par kuriem lobbyisti domā, ka mēs varēsim dot savu piekrišanu. Man tas būs negatīvs saraksts. Tas nozīmē eh, grozījumi, par kuriem es eh, pilnīgi noteikti nebalsošu. Šeit mums nav direktīva, kurai būtu jāpatīk lobbyistiem, bet direktīvai, kurai būtu jāapmierina Eiropas patērētāji. Tas nozīmē direktīvu, kura pārtrauc pārliecīgās spekulācijas, kuras ir tik daudz ļaunumu nodarījušas tirgu, e, tirgiem un e, mēs aizvien ciešam no mikro un makroekonomiskām sekām. Tātad es esmu par ļoti necaurlaidīgu direktīvu, un šajā sakarā es gribētu pieturēties mūsu referentam tajā, e, kur viņš atbalsta to, lai nebūtu izņēmumu. Es uzklausīju kolēģi Klīncu, kurš gribētu divas direktīvas, ja es pareizi sapratu. Es nedomāju, ka e, tā būtu prātīga doma. Protams, ir e, atšķirības starp hedge fondiem un privātu kapitālu un ļoti daudz citu atšķirību, kas ir jāņem vērā. To mēs visu varam ņemt vērā vienā direktīvā. Taču es gribētu, lai būtu viens instruments, ar kuru varētu iedvesmot citus regulējumus attiecībā uz citiem instrumentiem, konkrēti EPVKU, un lai mums būtu, kā mēs to sakam, labā franču valodā, lever playing fields, un runājot tagad par trešajām valstīm. Es domāju, ka mums nevajadzētu veidot Eiropas cietoksni, bet mēs tomēr esam labi iedvesmojušies darbā, piešķirot e, priekšrocības tiem, kas ir Eiropas iekšienē un nevis Eiropas ārpusē. Un, manuprāt, offshore laiks ir pienācis un um, ļoti daudzi investori tomēr vēlas kvalitāti un drošību. Es biju Eh, bieži esmu dzirdējis iedzienu eh, flight to quality, kas, eh, noz, kas nozīmē kvalitāti, labu pāraudzību, un es domāju, ka mēs varēsim veidot labāku iekšējo tirgu finanšu produktiem Eiropas Savienībā. Mēs, mums priekšā ir garas debates. Tās nebūs vieglas. Sociālistu grupā ir eh, gatavi tikties ar referentu, lai rastu eh, kompromisus, un es zinu, ka ar Žanpolu Gozesu mēs varēsim šos eh, veiksmīgos un darboties spējīgos kompromisus atrast. Ja liberāļi un zaļie un citi grib pievienoties kompromisu meklēšanai, mūsu grupa ir atvērta, bet mēs neveidosim kompromisus lai vienkārši veidotu kompromisus kompromisu pēc. Mēs vēlamies kaut ko pietiekam pamatīgu, un mēs vēlamies ko, it īpaši reizi par visām likvidēt e, šīs skandalozās prakses, e, kādas mēs varējām vērot pēdējo gadu laikā. Es e, runāju par šiem pārliecīgiem svīras efektiem. Es zinu, ka ir ļoti grūti definēt, ko tad nozīmē pārliecīga sfīra, taču mēs esam nākoši klajā ar priekšlikumiem, kurus varēs apspriest, taču, manuprāt, ir nepieciešami skaidri noteikumi. Tas attiecas arī uz citām praksēm, tādām kā tā saucamā asset stripping, par kuru runāja mūsu draugs Klints. E, šķiet, ka viņš piekrīt tam, lai Eh, uzņēmumu eh, šāda izpārdošana nevarētu būt iespējama. Vēl viens jautājums, tas, ko mēs saucam atkal angļu valodā par naked short selling. Tas nozīmē eh, tādu aktīvu pārdošanu, kas nav īpašumā, manuprāt, tas ir avulāri mēģināt ietekmēt tirgu, ja visi zina, ka atsevišķas lielas problēmas starptautisko banku līmenī, konkrēti eh, Rockefeller un Lehman eh, ir radušās daļēji no šīs tā saucamās naked eh, selling. Es domāju, ka no šādām mm, tirgus praksēm būtu jāizvairās. Lūk, pirmais etaps manās pārdomās priekšsēdētāju, un es domāju, ka mēs ļoti bieži varēsim atgriezties uh, E, pie šīs skaistās mazās paketītes, e, ar kuru mēs strādāsim vēl ilgi. Paldies! Uh, uh, Paldies! Es neredzu zaļo ēnu referentu saiedu. Sven, jūs teiksiet viņu vietā kaut ko, ja? Lūdzu. Jā, Paskāls šodien, diemžēl, nevarēja būt klāt. Pirmkārt, es gribētu teikt lielu paldies Žanam Polam par šo milzīgo darbu. Es nezinu, vai jūs iepriekš bažījāties, vai, jūs, vai jums bija tāds bažas, ka varētu saņemt um, vairāk kā 1600 grozījumus. Es novēlu jums daudz prieku un daudz bezmiega nakšu ar šiem grozījumiem. Arī mums ir radies iespējas, ka nav tikai tā, ka grozījumi būtu ierosināti no lobbyistu puses. Bet tie, ja mēs raugāmies no, dažādām, no dažādiem viedokļiem, tad tos ir rakstījuši dažādi aktieri, dažādi dalībnieki, kas ir konsultējušies no dažādiem avotiem. Un es domāju, ka, ja teksti būtu identiski, tad mums nebūs nepieci nebūtu nepieciešams tik daudz laika, lai to visu izlasītu. Uh, Te arī rodas tādi ļoti interesanti jautājumi par ieinteresēto pušu ietekmi uz um, izlemšanas procesu šeit komitejā. Es nevēlos atkārtot visu to, ko mēs esam rakstījuši savos grozījumos, bet norādīt uz dažiem punktiem, kas manā skatījumā ir jāizdiskutē šeit komitejas ietvaros. Pirmkārt, šis pamatjautājums proti, vai ir jāregulē svirs efekts vai nē, un cik tālu tas būtu jādara. Un eh, šeit ir dažādi viedokļi. Pirmkārt, tas plaša, pla, tālajošais eh, liberāļu ierosinājums, kas saka, ka mēs nemaz nevēlamies šo jautājumu nodarboties un ierobežot sviras. Uh, arī līdzinājā Gozēs kunga tekstā ir ļoti vāji ierosinājumi šajā sakrībā. Un pamat jautājums šajā ziņā ir tiešām tāds, vai mums ir finanšu sistēma, vai mēs saskatām tādu finanšu sistēmu, kas kopumā rada pārāk liels virs efektu un vai vajadzētu to regulēt vai nē. Un eh, šajā ziņā mums viedokļi, tāpat kā iepriekš, ļoti atšķiras. Uh, Es domāju, ka es gribētu atsaukties uz krīzes komitejā notikušo uzklausīšanu, kur mēs daudz runājam par šo jautājumu. Arī mūsu grupa kopā ar eh, citiem ļoti skaidri pauž viedokli, ka mums ir, mēs saskatām tādu vispārīgu problēmu, ja šīs vīrusa efekts ir pārāk liels un vajadzētu izmantot šo direktīvu, lai ierobežotu svirs efektu. Tāda pati tēma mums, mūs skārs tad, kad mēs runāsim par banku sistēmu. Uh, Nu, pēc šo jautājumu vajadzētu pēc iespējas drīzāk noskaidrot. Tas pats vai arī mm, līdzīgs risinājums būtu meklējums arī jautājumā par to, cik vienoti mēs iedomājamies Eiropas tirgu fondu jomā. Šajā ziņā mums joprojām ir dažādas atšķirības Pastāv atšķirības jautājumā par to, kādu lomu vajadzētu uzņemt, vajadzētu piešķirt eh, šiem privātajiem eh, režīmiem. Eh, ziņojuma projektā gan liberāļi, gan konservatīvie norāda, ka pamatā attiecībā uz tiem fondiem, kas tiek vadīti no ārpuses, te vajadzētu šos, izma, tā, turpināt izmantot uh, šos nacionālos private placement režīmus. Un Gozes kungs jau ievadvārdos un arī intervijā Lezeko sacīja, ka mm, šis viedoklis ir tuvāks mūsu nostājai un mēs piekrītam, ka nebūtu jēgas šādā tirgū radīt kaut kādu nevien līdzīgu sistēmu. Un tur, kur ir zemākie pieļaušanas kritēriji, šādas, teiksim, reģistrācijas, šādai reģistrācijas vietai nebūtu, šādiem uzņēmumiem nebūtu vietas Eiropas kopējā tirgū. Līdz ar to mēs domājam, ka būtu nepieciešami vienoti noteikumi un atklāt konkurence iekšējā tirgus ietvaros. Vēl viens jautājums, kas mūs no, nu, prāts nodarbina īpaši, ir spekulatīvie uzbrukumi Grieķijai. Un šis jautājums vēlreiz ļoti skaidri parāda, ka ir nepieciešams fondu un to aktivitāšu ziņā kļūt darbīgākiem. Lagārdas kundze kādā svarīgā intervijā ļoti skaidri pateica, ka mums ir jāregulē šo fondu darbība. Mēs nevaram pieļaut to, ka spekulatīvi uzbrukumi pret eiro sistēmas integritāti šādā veidā tiek īstenot. Tas, ka Grieķijā ir problēmas un tas, ka Eiropas Savienība un visas dalība valsts uh, nepietiekami daudz ir rīkojušās, lai šīs problēmas risinātu. Tas tā tik tiešām ir, bet tas nenozīmē to, ka vajadzētu šādā veidā pieļaut sistemātiskus spekulatīvus uzbrukumus. Un tāpēc būtu jāizmanto šī direktīva ne tikai, lai regulētu tādus fondus, kas Eiropas Savienības, kas, eh, tiek, kas, kas ir Eiropas Savienības ietvarē, bet arī tādus, kas īstenoši spekulācijas Eiropas tirgū. Šajā ziņojumā tas nav ietverts, un es domāju, ka to vajadzētu apspriest. Tātad runāt par to, tur, kur notiek aktīvas spekulācijas Eiropā, jārada iespējas uzraudzības iestādēm iejaukties šajā situācijā un neteikt, ka tas viss nāk no ārpus, tie, tas tā ir investoru vaina. Un līdz ar to mēs uzbūvējam tādu kā sētu riņķī šādiem gadījumiem. Jo tas, tas jau nenozīmē, ka mēs vēršamies pret investīcijām no ārvalstīm, bet mums ir jābūt, mums ir jārada iespēja kontrolēt šos procesus. Līdz šim tas nav paredzēts, un Grieķijas piemērs ļoti skaidri parāda to, ka ir nepieciešams šādos gadījumos rīkoties tāla, tālijošāk nekā šeit ziņojumā ir rakstīts. Es gribētu arī atbalstīt dažus sociāldemokrāti iesniegtos grozījumus. Mēs ejam līdzīgā virzienā. Tas attiec gan uz jautājumu par tā dēvēto short selling, gan arī par uh, asset stripping. Es domāju, ka mums ir jāturpina diskusijas par šīm tēmām un uh, direktīvai būtu jāiet tālāk un jānosaka, ka mēs aizsargājam uzņēmumus no šāda veida prakses. Un mēs zinām, ka nav viegli definēt šos jēdzienus, kad tik tiešām ir konstatētas asset stripping vai, teiksim, uzņēmumu nopirkšana pa daļām, pārdošana pa daļām. Un es domāju, ka mēs varbūt ne, nebūtu ar mieru jums mainīties vietā, mēs negribētu uzņemties šo te darbu, izskatīt visus šos 1600 grozījumus, bet mēs novēlam jums tādu radošu darbu un ceram, ka, varēs, ka, jūs, ka, ka mēs varēsim panākt labu rezultātu un tās viedokļa atšķirības, kas, bū, kas ir radušās, tiks detalizēti izdiskutētas. Mēs uh, piekrītam principam, neviens nedrīkst palikt bez attiecīga regulējuma. Tieši pēc šīs krīzes mums ir eh, jārada uzraudzības mehānismi, tajā pat laikā mēs nedrīkstam vērsties pret investīcijām. Bet eh, attiecībā uz tādām praksēm, kas ir veicinājušas krīzi vai, teiksim, eh, rada smagas sekas šādā situācijā, piemēram, spekulācijas un tā tālāk, pārmērīgas akciju izņemšana tādas lietas, kas, kam ir slikti ietekme uz uzņēmumiem, vajadzētu izskaust. Es domāju, ka mēs te esam visi vairāk vai mazāk viensprāts, un mēs ar prieku sagaidām turpmāku sadarbību ar referentu un pārējiem kolēģiem. Paldies! Thank you, Said. Paldies, vārds Saidam! Um, thank you very much, Madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlētos pievienoties iepriekšējiem komentāriem par Gozēs kungu un viņu gatavs, gatavību sadarboties ar kolēģiem. Es gribētu aprobežot savus komentārus tikai ar dažiem punktiem. Protams, mēs varam apspriest visus šos uh, jautājumus, kas ir uh, saistīti ar tematu, bet es gribētu pievērsties saviem grozījumiem. Un uh, pirmais jautājums, un es piekrītu uh, zaļo ēnu referentam par uh, patērētāja aizsardzību, bet jautājums par kādiem patērētājiem mēs runājam. Mēs šeit runājam par tiem mūsdienu ieguldītājiem, rītdienas pensionāriem, jo arī pensiju fondi iegulda šajos riska un alternatīvajos fondos. Mums ir jā, skaidri jāsaprot, ja mēs ierobežojam iespējas ieguldīt fondos ārpus Eiropas Savienības uh, teritorijas. Tas nozīmē, ka mēs samazināsim arī iespējas gūt peļņu nākotnes pensionāriem un cilvēkiem, kuri strādā uh, grūti ikdienā. Tas nozīmē, ka šeit varētu būt samazinājums pat par 20% eh, nākotnes pensionāriem Eiropas Savienībā. Es apsveicu arī uh, Gozēs ierosinājumu par šo vectēlu klauzulu un pārējais periodu trešajām valstīm ir skaidri jāpasaka citām valstīm, kādi kriteriji jāizpilda, lai sasniegtu ekvivalenci. Mēs visi saprotam, ka ekvivalents nenozīmē identiskumu, bet ir virkne valstu, eh, kurās eh, šie fondi darbojas, jau uzskata, ka šāda ekvivalence pastāv, bet mums ir skaidri jādefinē šie kritēriji un nevajag atlikt šo eh, situāciju uz pieciem gadiem, lai beigās paziņotu, ka kritēriji nav ievēroti. Tāpat es arī piekrītu. Uh, Uh, par dažiem izņēmumiem, bet uh, šeit ir nepieciešams skaidri definēt, kas ir proporcionalitāte. Mēs uh, visi saprotam, mēs nevēlamies, lai tiktu ierobežoti mazi ieguldījumi, kas novestu pie konkurences ierobežojumiem, ir nepieciešama proporcionalitāti. Esmu gatava sadarboties ar referentu un citu gu, grupu ēnu referentiem, lai definētu proporcionalitātes, jeb samērīgumu. Tālāk par šo svires uh, efektu mēs piekrītam, ka šeit ir bijušas pārmērības, uh, uh, šeit ir bijuši īpaši finanšu instrumenti un arī še, tas ir saistīts ar Grieķijas valsts parādiem, bet arī šeit ir runa par uh, bilanču manipulēšanu. Bet ja mēs runājam par šo konkrēto direktīvu, tad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem nosakot vienotu ierobežojumus vīrusu efektiem visiem fondiem, neatkarīgi no investīciju stratēģijas un aktīvu veidiem, jo tas vienkārši nav pamatoti. Um, es uzskatu, mēs piekrītu arī Gozais kungam, ka šeit ir jāiesaist nacionāli regulētāji, bet arī komisijai ir jāspēlē sava loma nosakot pamat principus, kā, pēc kādiem nacionālai regulētāji varētu pēc tam noteikt ierobežojumus virus efektu izmantošanai. Tāpat ir nepieciešama arī informācija par virus efektu izmantošanu. Un uh, mēs uh, arī uh, sagaidām šādu pieeju no grozījumiem attiecībā uz uh, sviras efektu, bet mēs nevaram to nodalīt no riska profiliem un uh, aktīvu tipiem. Vēl viens jautājums, par ko neviens nav runājis, un tas ir politiski delegāts jautājums, proti atalgojums. Uh, Eh, daudzi pauž bāžas par atalgojumu, un šajā gadījumā mums nevajag piemērot tādus pašus noteikumus kā banku vadītājiem, jo fondu eh, pārvaldītāji eh, saņēma atalgojumu citādā veidā, un piemaksas un prēmijas ir saistītas tiešām ar uh, fondu peļņu. Es uh, uzskatu, ka mums ir jānosaka principi, ko ir apstiprinājuši G20 un uh, konkurences nodrošināšanas principiem, bet ir jāskatās, vai tie ir īstenojami šajā sakarā, jo šeit situācija ir atšķirīga nekā bankās. Tālāk par pilnvarojumiem. Es uh, iebilstu pret komisijas ierosinājumiem eh, par eh, šo pilnvaru delegātu deleģēšanu veidojumiem, kas ir reģistrēti kā AIF, jo šeit ir pārāk stingras prasības, eh, kas nav saskaņotas ar drošības garantijām. Es arī piekrītu, ka ir uh, jāļauj AIF veikt izvērtējumu, ja tie saglabā savu neatkarību. Tālāk par short selling. Mums ir jāsaprot, ka šeit ir dažāda veida darbības, ir tā saucamās nenodrošinātās un nodrošinātās short selling darbības. Nodrošinātās short selling ir pamatoti darbības, kas uh, veicina tirgus likviditāti, bet mums arī šeit ir nepieciešama skaidra definīcija, lai mēs neizslēgtu pamatota short selling darbības. Tagad arī par tehniskiem jautājumiem. Man nedaudz satrauc tas, ka tiek lietots termins finanšu instruments. Ja mēs runājam par depi, depozitāriem, uh, kuros var uh, Uh, glabāt uh, certifikātus, bet nevis uh, vērtspapīri, reģistrēts vērtspapīrs. It īpaši par atgūšanas jēdzienu, kas runājot par iegrāmatotiem vērtspapīriem ir bezjēdzīgs. Un mēs varam tikai radīt hausu šai jomā, pieņemot nepamatots nosacījums. Uh, globālā aizbildniecība uh, var būt gadījumi, kad tiek uh, nozīmēti šādi aizbildņi, kam nav tiesiska pamata par tādiem būt. Un uh, Es domāju, ka mums ir jāļauj šim procesam uh, turpināties, uh, un ne tikai tais gadījumos, kad ir tiesiskas prasības tā rīkoties, jo pretējā gadījumā varētu samazināties investīcija apjoms noteiktās valstīs un mēs nevēlamies, lai šās direktīvas rezultātā investīcija apjoms attīstības valstīs samazinātos. Un esmu gatavs dalīties savos apsvērumos ar ēnu referentiem un ar referentu, lai mēs turpinātu darbu pie šā jautājuma. Paldies! Klūtu kungs, vai jūs vēlētos piedalīties šais debatēs kā goja ēnu referents? Jā, vispirms es gribētu pavisam īsi pateikt, ka mums būtu svarīgi, te jau par to runāju, lai nebūtu nekāda izņēmuma gadījuma. Tas mums būtu ārkārtīgi svarīgi. Un es jau grozījumos to esmu nofer, noformulējis, ka te ir jāievēro, nu, ka te ir arī tādi, tādas tiesības, ja fondi iesaistās kāda uzņēmuma darbībā. Tas mums būtu ārkārtīgi nozīmīgs punkts. Daļai jau tas ir ticis minēts, ka ir jābūt, ka mums ir uh, pašu kapitāls, tad mēs, iesa, mēs atbalstam tādu risinājumu. Varbūt es neatkārtošu visu, bet mums vismaz tie būtu tie galvenie punkti. Paldies! Um, Paldies! Mēs esam saņēmuši telefonu telefona zvanu Martas Andrejās, eh, sakot, ka viņa vēlas uzstāties tad, kad ieradīsies, bet neredzu viņu vēl šai zālē. Man ir pieteikušies vēl desmit runātāji, tādēļ ierosinu aprobežoties ar trim minūtēm katram runātājam. Es tagad nolasīšu runātāju sarakstu. Hokmar, Balts, Lulling, Skinner, Ford, Bullman, Ludvigsen, and dress, and if she comes, and myself is the... Un tā tad arī es pati piesakos. Arī Gjori kundze vēlas uh, pieteikties. Vairāk neviens nevēlas uzstāties, līdz ar to es ierosinu katram runātājam nepārsniegt trīs minūtes. Un tad vēl paliks nedaudz laika Žanam Polam, uh, ko dzesam, lai pateikt paldies. Tagad Paldies uh, Žanam Polam par viņa centieniem un mēs mūs visus ļoti iespaidoja viņa vēlme pie, komentēt visus grozījumus un to, ka viņš visus grozījumus ir izlasījis. Bet jūs esat tiešām īstais cilvēks, kam jāuzņemas vadība šajā procesā. Bet es gribu teikt, ka ir viens punkts, ko mēs aizmirstam. Uh, proti, ka mums ir jānodrošina finanšu tirgus dinamiskums Eiropā, jo pretējā gadījumā mēs nesaņemsim investīcijas un neradīsies jaunas darba vietas ilgtermiņā. To es saku, jo mums ir jāregulē uh, sistēmiskie riski, nevis vienkārši jāvēršas pret risku uzņemšanos kā tādu un tādēļ uh, šeit tiek jaukti privāti aktīvi ar uh, riska investīciju fondiem. Šie fondi ir pilnīgi atšķirīgi savā būtībā, un mums uh, ir šīs divas fond, divi fondu veidi jānošķir un arī jānošķir citi fondu veidi. Es vēlētos uzsvērt pāris lietas, kas daļai tika minētas šodien. Pirmkārt par mazākajiem, mazāk apjomu fondiem. Es domāju, ka mums ir vai nu jānosaka sliekšņa vērtības, un uh, es esmu konstatējis, ka referentam nevisai patīk šāda pieeja, bet lai mēs būtu apmierināti, ir jānodrošina, lai uh, samērīgums būtu reāls, nevis tikai uz papīra. Un to ir grūti izdarīt. Ir liels spiediens tiek mums iz, uz mums izdarīts. Tātad mums ir tādēļ jānosaka vai nu uh, robežvērtības vai patiesas samērīgums. Un tas ir grūts uzdevums. Mums ir jānodrošina iespēja tirgu iesaistīties mazākiem fondiem jo pretējā gadījumā, ja mēs kļūsim atkarīgi no arvien lielākiem fondiem, tad risks tikai pieaugs. Un šis uzdevums ir ļoti svarīgs virknes iemeslu dēļ. Mums ir jādomā par maziem un vidējiem uzņēmiem, par viņu iespējām investēt. Uh, tādēļ ir jānosaka robežvērtības vai uh, noteikti samērīgums. Tālāk eh, referents jau pieminēja industriālai holdingi. Mums ir jānodrošina, ka punkti, kuros ir par tiem runā, ir ļoti skaidri definēti, jo pretējā gadījumā rado, radīsies paradoxāla situācija, ka uh, eh, trasta fondi tiek iekļauti uh, šajā regulējumā. Uh, Un uh, šīs prasības ir noteikti jāizpild, pirms mēs strādājam tālāk pie šīs, uh, šī regulējuma. Tālāk par trešajām valstīm. Par to jau daudz tika runāts, un man īpaši daudz nav ko piebilst, bet es gribu uzsvērt, ka ir nepieciešams uh, to panākt, lai droši garantētu dinamiskumu, bet arī nodrošinātu pensiju, ilgtspējību un investīcijas Eiropā. Es nezinu, vai mēs esam sasnieguši šo mērķi jau, un tomēr priekšstādātājs kundze esmu šķiet visu arī pateicis trīs minūtēs. Paldies! Paldies, Baltskungs! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ko, to, ka Žāns Pols ir ļoti labi pastrādājis, ja mēs padomājam, ka sākotnējais komisijas priekšlikums, vismaz manā skatījumā, nebija labs, un arī komisija pati to ir atzinusi. Es domāju, ka ir bijis ārkārtīgi sarežģīti šeit strādāt ar tādu vispārīgu pies nostāju, mēģinot apvienot visus šos svarīgos jautājumus. Uh, Un tāpēc es domāju, ka šai, šim regulējumam ir jābūt tādam ļoti viedam. Mēs nevaram eh, radīt tādu regulējumu, kas eh, ierobežo eh, tirgu un kas rada nevēlamu tirgus koncentrēšanos uz kaut kādām konkrētām produktu grupām. Izais punkts mūsu parlamentārajā darbā ir tāds, ka komisija nepiedāvāja mums uh, tādus atsevišķus risinājumus atsevišķiem uh, produktiem. Uh, te ir runa par izņēmumu gadījumiem, kas sev nes līdzi diezgan lielu riska potenciālu, un tāpēc es domāju, ka ir pareizi būt tādiem atturīgākiem. G20 rīcības plāns kur vēlas atstāt bez regulējumu, kur nevēlas atstāt nevienu tirgus dalībnieku bez regulējumu, to es uh, varētu salīdzināt ar tādu pirmo aizsardzības līniju. Un tad vēl diskusija par sistēmiskajiem riskiem un par samērīgumu principu. Labākā izē no šīs dilemmas, manuprāt, bija ierosinājumi šos te nacionālos fondus ar ierobežotu skaitu regulēt, izdalīt par izņēmumu, jo riski par spē, manuprāt, ir jau nosakti. Tāpat ir jāmodificē līdzinājā iespēja, kas ir paredzēta fondiem Te ir daudz ļoti prioritāri jautājumi, un Žans Pols jau ir ļoti labu darbu paveicis. Kas attiec uz short selling, es iestājos par to, lai mēs izstrādātu adekvātu regulējumu, kas aptvertu visus finanšu sektors. Par svirs efektu runājot, es domāju, ka te būtu jābūt tādam līdzsvarotam risinājumam, kas balstās gan uz ilgtermiņu, gan uz īstermiņu un uh, kas atbilstu labāk riska kapitāla fondu darbībai. Tāpat ir jārada iespēja izveidot attiecīgu uzraudzības mehānismu, bet mēs nedrīkstam uh, padarīt šo tirgu grūti pieejamu. Man vēl ir ārkārtīgi daudz punktu, bet tā kā runāšanas laiks ir ļoti ierobežots, tad vairāk es neko neteikšu. Paldies! Another... Paldies! Mums vēl būs iespēja to apspriest. Tagad vārds Astridai Lulīngai. <clears throat> Paldies, eh, priekšsēdētāji. Gribu apsveikt eh, Gozesu un uzreiz ķerties pie manis iesniegtajiem grozījumiem, eh, kas ir balstīti Uh, uz apsvērumu, ka ir jānodrošina vienāda izturēšanās pret fondiem, vai tie atrastos Eiropas Savienības iekšpusē vai ārpusē. Un šis vienkāršais postulāts, kas ir it kā saprotams ikvienam, sākotnēji taču iekšpusē lietas kļūst mazliet sarežģītākas, jo tad, kad mēs Eh, runājam par to, ka visiem fondiem būs jātiek iestrādātājiem vienā noteikumu vai likumdošanas eh, jomā. Ļoti daudz varētu kļūt par alternatīviem šeit. Ir daudz iespējas, ka eh, var mainīt loģiku un mums vajadzētu domāt par tādiem tirgiem, kas varētu tik komercializēt ārpus nacionālās eh, teritorijas. Un mums nevajadzētu strādāt pret vienotu tirgu, un tāpēc es aicinu, lai visi alternatīvie tirgi būtu iekļauti vienotajos noteikumos. Mēs E, nevaram no vienas puses pie, e, pieļaut to, ka alternatīvie e, fondi tiktu regulēti sistēmisku risku dēļ, un otras puses izslēgt tos, kuri tiktu pakļauti regulējumam nacionālā ziņā. Runājot par alternatīvos fondus trešajās valstīs, roda šī pati problēma, bet citā raksturā. Referents tikko piedāvā jaunu schēmu nacionālo ieguldījumu režīmu un ekvivalenci. Un saskaņā ar šo priekšlikumu trešo valstu fondu varētu tikt aktīvi izplatīt Eiropas Savienībā ar privāto ieguldījumu, nacionālo ieguldījumu eh, starpniecību, nerespektējot direktīvas minimālos nosacījumus. Eh, un tas varētu graut ekvivalents sistēmu. Šī provizorā schēma tomēr rada problēmas. Risks ir ļoti liels un eh, tiek sagrozīta konkurence. Savukārt, šeit varētu veidoties situācija, ka no vienas puses, e, kā jau e, viena dažām dalībvalstīm vajadzētu respektīt, e, respektēt direktīvu, savukārt trešās valsts varētu to nedarīt un gūtu priekšrocības konkurencē. Un tas būtu pamudinājums fondiem un pārvaldniekiem Nu, pārcelties ārpus Eiropas Savienības. Lūk, tāpēc es domāju, ka vajadzētu uzreiz meklēt kompromisu, jā, fondu priva, komercializācijai ar nosacījumu, ka tiek apmierināti minimālie standarti, kuri ir spēkā pie mums. Tāpat arī es gribētu līdzīgi, tā kā tas notiek ar investīciju fondiem, Eh, lai direktīva atzītu pašpārvaldītu fondu pastāvēšanu. Šeit nav runa, ka tiktu pieprasīts izņēmums, pilnīgi pretēji, vienkārši šīs struktūras veids tiktu atzīts un eh, tiktu iekļauts direktīvas pielietojuma sfērā. Pēdējais eh, punkts - depozitāriju loma. Vajadzētu vairāk precizēt atbildības depozitārijiem. Ne, gan ņemot vērā zināmas nepatikšanas, kas mums ir bijušas, tomēr nevajadzētu iet pārāk tālu un nevajadzētu padarīt depozitārijas atbildīgs par operācijām, kas atrodas ārpus viņu kontrolas. Nevajadzētu regulēt depozitārijas vispārīgā veidā, eh, jo tomēr e, šeit ir atšķirības starp tradicionāliem investīciju fondiem, un, manuprāt, teksts ir mazliet jāpārskat, lai tas varētu tikt piemērots finanšu institūcijās. Gozes kungs sacīja, viņš nevēlas ne caurduri, ne cietoksni. Es domāju, ka viņš pie sava mērķa nonāks. Paldies! Thank you. Uh, Peter. Paldies, Pēter, lūdzu. Ir vienmēr uh, runāt pēc Astrīdas, jo tad es izklausos radikālāks nekā parasti esmu. Žanpol, jūs esat lieliski pastrādājis. Uh, Es domāju, ka mums būs daudz vieglāk panākt uh, kompromisus, un es domāju, ka jūs dodaties pareizajā virzienā, strādājot pie 1600 grozījumiem, un jūs saskarties ar lielu spiedienu, bet uh, tas ir izrāviens, jo uh, mēs runājam par proporcionalitāti, un tiešām citas institūcijas parlamentā šoreiz ieklausīsies jums ir uzlikts uh, smags pienākumu sloks šai darbā, bet uh, uh, mums ir nepieciešama proporcionalitāte. Mēs nevaram pieļaut arvien vairāk izņēmumus un uh, iegānstus, kādēļ uh, šie mm, mm, tiesību akti netiek pildīti. Es domāju, ka mums ir nepieciešams pildīt šos tiesību aktus, ievērojot proporcionalitātes principu Es domāju, ka mums nevajag atgriezties pie robežvērtībām, jo tad mēs zaudēsim cīņu ar padomu, bet mums ir jāpanāk, lai padomu pieņem saprātīgus lēmumus par tiesību aktu izpildi. Es piekrītu daudz tam, ko teica kolēģis Gēbels arī par šo naked short selling, bet es piekrītu arī tiem, kas saka, ka short selling pati par sevi nav nekas ļauns, bet mums Tādēļ arī nevajag izliet uh, bērnu kopā ar vanniņas netīro ūdeni. Un es arī aicinu ievērot manus grozījumus un Katrīnas Stailers iesniegtos grozījumus. Viņa, diemžēl, nevarēja būt šeit klāt. Par trešajām valstīm Roberts teica, ka mēs nevēlamies būt uh, kā Eiropas cietoksnis, kas uh, noslēdz visas investīcijas iespējas, bet tai pašā laikā mēs nevaram neregulēt šo tirgu. Un es domāju, ka mums ir nepieciešama kompromisa šai jomā. Es arī piekrītu par svirus efektu. Mums šis jautājums ir jāizvērtē. Es domāju, lai tirgus uzraugi arī varētu iesaistīties pārmērīga svirus efekta novēršanā. Es eh, domāju, ka mums ir jādarbojas gan investoru, gan patērētāju interesēs un jāuzstājas patērētāju interesu aizsardzību. Bet manos grozījumos mums ir ļoti teiks, ka svarīgi nodalīt eh, depozitārus no, for, depozitārijas no fondu pārvaldītājiem, un esmu gatavs sadarboties ar kolēģiem pie kompromisu sasniegšanas. Paldies vārds Vikijai. Paldies Žanam Polam par uh, viņa izteiktajiem izcilajiem komentāriem. Uh, mēs neesam ne caurdurs, ne cietoksnis. Un es domāju, ka mēs paturēsim to prātā apspriežot arī citus uh, likumdošanas priekšlikumus šodien. Es piekrītu tam, ko teica Klīnca kungs arī par to, ka mēs, ka mums jāpaturprātā, ka fondi ir atšķirīgi un ka ir arī nepieciešama atsevišķa direktīva par riska investīciju fondiem. Raugoties uz uh, šiem komentāriem, un es saprotu, ka būs nepieciešams vairāk laika šā darba apjoma paveikšanai un ceru, ka tās tiks arī piešķirts tālāk par samērīgumu. Es piekrītu, mums ir jāsaprot, ka mazie fondi un arī investīcija trasta fondi apvienotā karalistē nenonāk neizdevīgākā situācijā. Ir daudz pārpratumu par uh, to, kas ir sviras efekts un kas ir risks liels siras efekts nevienmēr nozīmē lielu risku un otrādi arī mazs virs efekts var novest pie milzīga riska. Mums ir jāvēršas pret sistēmiskiem riskiem un nevajag sajaukt virs efektu ar risku. Un ne visi ir sapratuši, ka liels sviras efekts nevienmēr nozīmē lielu risku. Tālāk par short selling un naked short selling. Es pilnīgi piekrītu tam, kas šeit ir izskanējis par short selling, naked short selling briesmām, bet uh, jautājums, kādēļ mēs uh, iekļaujam šeit uh, riska investīciju fondus uh, mūsu diskusijā. Es domāju, ka mm, nekad short selling ir jāiekļauj citā direktīvā par finanšu tirgiem, uh, par uh, ne, tirgus stāvokļu ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā direktīvā tas jāiekļauj. Uh, 1961. gadā notika milzīgākais e, 1661. gadā notika milzīgais etnas uh, izvirdums, kam bija katastrofālas sekas Eiropā. Es ceru, ka šis grozījums ar numuru 1661 neradīs tikpat smagas sekas um, mūsdienās. Uh, Mums ir jāpadomā, kā šāds regulējums ietekmēs pensiju fondu pēļņu un citus jautājumus. Tādēļ es esmu iesniegusi grozījumu 1634, lai novērstu nevēlamās sekas. Un, ja ir tik daudz grozījumu, var izrādīties, ka mēs tos pienācīgi neizvērtējam. Paldies, Udo! Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, mūsu grupas vārdā, mēs vēlamies dot tādas trīs norādes. Tajā pašā laikā mēs gribam apsveikt Žānu Polu, ka viņš ir uzņēmies šo lielo darbu. Jautājums par 1669 grozījumiem, mans kolēģis Roberts Gepels, kā mūsu ēna referents jau norādīja, ka šeit ir runa par atkārtošanos. Šajā sakarībā es ierosinu ar sekretariātu palīdzību izstrādāt datorprogrammu, kas varētu to pašu tekstu kaut kā apvienot grupās, tādējādi Gazēs kungam būtu mazāk darba. Uh, Un tad, ja šie grozījumi tiktu sadalīti pa grupām, un pēc tam uh, viņš tad varētu tos izšķirot, ja viņš tā vēlas. Otrs punkts, ko mēs mūsu grupas vārdā gribam teikt, tad, kad vakarā izdziest gaisma šajās telpās un Žampols vēl joprojām atradīsies savā birojā, varbūt, ka mēs varētu viņam piegādāt kafiju, lai viņš varētu izturēt līdz galām. Mēs ļoti ceram, ka viņš to izturēs. Un nu, treškārt tas, ko Gepels kungs teica, jā, savā būtībā mēs tam piekrītam. Mēs vēlamies tādu viedu regulējumu, bet mēs nevēlamies vieglu regulējumu, kas eh, apietu pamat tēmu, un tāpēc mēs ierosinām, nu, daži kolēģi jau to pieminēja, jā, mēs runājam par to, cik tālajoši ir šī direktīva, mēs vēlamies sadarboties arī ar tiem fondiem, kas ienāk no ārvalstīm. Mēs vēlamies tieši runāt par Lulings kundzes pieminēto, ka mēs nevēlamies te izšķirt starp um, iekšējo un ārējo tirgu. Un lai pret visiem investoriem Eiropas Savienībā izturētos vienādi gan ārvalstu investoriem, gan vietējiem. Mēs esam eh, izteikuši savus komentārus par visiem šiem galvenajiem punktiem, par hedžus, par, par um, naked short selling un tā tālāk. Ir jāraugās par kvalitāti un uh, jāizņem no sistēmas laukā tā dēvētie toksiskie elementi. Un ja mēs tā nedarīsim, tad mēs vienkārši aizklāsim sev acis un nepanāksim vēlmo rezultātu. Ir viens punkts, kur es gribētu īpaši uzsvērt. Uh, tādi speciāli risinājumi, jā, bet mēs nedrīkstam uh, atbalstīt privātu lobbyistu intereses, to mēs nedrīkstam. Es vakardien arī stundām ilgi noklausījos runas par valsts parādu, un es nevēlos, lai tiek uh, tikai teikts tukšas runas, un tad, kad ir uh, jārīkojas un jāspekulē, tad, tad, uh, tad, tad mēs vairs neko nedaram. Mēs raudzīsimies kopā ar Žanu Polu, lai šīs regulējums būtu kvalitatīvs, un tas būs viss mūsu interesēs. Paldies! Paldies! Ludvigsen kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau esam norādījuši, ka šis jautājums, tad, kad ir runa par dažādiem investīciju fondu jautājumiem, ir ārkārtīgi sarežģīts. Un ir ļoti grūti risināt šādus jautājumus un atrast pareizo ceļu lēmumu pieņemšanai. Un šīs debatas ir ārkārtīgi nozīmīgas un interesants, lai panāktu labu galīgo rezultātu. Mums būs jāpiemēro tāda konsekventa nostāja. Ja mēs runājam par ārkārtīgi lielo grozījumu skaitu, tad es domāju, ka vajadzētu koncentrēties uz trīs galvenajiem punktiem. Pirmkārt, caurskatāmība. Tas būtu tas ļoti būtiskais atslēgas vārds. Mums ir jāraugās, lai investīciju darbībās vienmēr būtu caurskatāmība, jo tādējādi mēs varētu ierobežot riskus. Tāpat es domāju, ka tie cilvēki, kas ja tirgo savus produktus, viņiem ir jābūt gataviem uzņemie, uzņemties risku, un līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai būtu plašs atklātības līmenis un lai uzraudzības iestādes varētu novērtēt, vai šeit ir runa par sistēmiskiem riskiem. Samērīguma jautājums arī ir ļoti būtisks. Mums ir jāraugās, lai dažādo fondu aktivitātes tiktu piemērots attiecīgiem riskiem, lai aizsargātu finanšu sistēmu kā tādu, jo lielāks risks jo stingrākam ir jābūt regulējumam. Mazie fondi kopumā sistēmai nerada lielākus riskus kā lielie fondi, un pastāv piemēri, kur uh, privātā kapitāla fondi šo sistēmisko risku ietekmē mazākā mērā nekā, teiksim, hedge fondi vai riska fondi. Uh, Tas, ko komisija ir eh, ierosinājusi un eh, daudzie grozījumi, tas liek mums bažīties. Mums ir nepieciešams atrast metodi, lai regulētu AIFP nenoslēdzoties no ārējās, no apkārtējās pasaules. Bet es domāju, ka mēs esam radījuši labas priekšnosacījumus, lai uh, regulatorā struktūra būtu līdzsvarota, bet, lai tas būtu veiksmīgs risinājums, mums jāraugās, lai izaispunkts būtu pareizais. Paldies! Paldies! Jorī kundze, lūdzu. Es... Paldies priekšsēdētāji! Es pavisam īsi izteikšos, tāpat kā kolēģis Gunārs Hokmarks, es arī gribētu ierosināt referentam saglabāt komisijas sākotnējo robežu vērtību 100 miljonu eiro, jo, ja pastāvētu šāda robežu vērtība, tad vidēji lieluma uh, fondu pārvaldniekiem no trešajām valstīm eh, netikt uzlikts papildus birokrātiskais sloks, bet viņu produkti neapdraudētu Eiropas tirgu. Tas būtu tāds pasīvais mārketings. Un mans otrs komentārs būtu sekojošs. Sākotnējais priekšlikums sevi neietver īpašs noteikums dažādiem fondiem, tur nav izdalīta atšķirības starp dažādu veidu fondiem. Un tas nozīmē, ka dalību valstīm, kurās ir stingrāk noteikumi, tām būtu ierobežota konkurence, un tas ir, protams, slikti un tas nepalīdzētu uzlabot situāciju. Treškārt, mazie investoriem sekundārajos tirgos, viņiem nedrīkstētu ļaut iegūt daļas alternatīvos ieguldījumu fondos, jo tādējā tās varētu apiet pašreizējos noteikums un ļaunprātīgi izmantot šos fondus. Un visbeidzot, savā grozījumā es esmu ierosinājusi uzkrājošu riski indeksu, ar kuru palīdzību mēs varētu er, risku ar lielu svīras efektu izmērīt indeksu, ar indeksu palīdzību. Komisija līdz ar to varētu. Mm izlēmt, kāds būtu šis indeks, un uzraudzības iestādēm būtu jāiejauc tādos gadījumos, ja šie fondi būtu pārsnieguši attiecīgo indeksu. Līdz ar to būtu iespējams arī katru dienu novērot riskus, kas eh, radušies šādos fondos. Paldies! Andrēsens kundze, jūs pa tālu un lūdzāt iespēju izteikties šajās debatēs. Jūs vēlties kaut ko sacīt mums? Uh, par AIFP. Jā, es atvainojos, ka es nokavējos, es biju budžeta kontrols komitejā. Lūdzu, maksimums trīs minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties Gozes kungam par darbu pie šī ziņojuma. Šis ierosinājums direktīvai izrietēja no 98. gada biedējošās situācijas. Uh, riska fondiem pēc ilgtermiņa kapitāla pārvaldības sistēmas sabrukuma bija tāda kā slikta slava, un mēs ar viņiem, uz, uz tiem skatījāmies ar aizdomām. Tad 98. gada notikuma ietekmē mēs um, nonācām pie secinājuma, ka vajadzētu samazināt šo sviras efektu. Bet ir jānorāda, ka svira, kur izmantoja hedge fondi, ir tikuši ievērojami samazināti, ņemot vērā uh, pašreizējo tirgus situāciju. Un ja mēs šodien noteiktu svirs efektu ierobežojumus, tad mēs būtu rīkojušies pārāk vēlu. Šādi ierobežojumi būtu bijuši nepieciešami agrāk, un tie būtu bijuši jāpiemēro attiecībā uz lielajām respektabilajām bankām, kas mūs ir novedušas pašreizējā situācijā. Es gribētu teikt, ka nevienā neviens riska fonds līdz šim nav lūdzis eh, nodokļu maksātāju naudu, lai eh, atpirktos no parādiem. Un, eh, bet lielās bankas ir gandrīz novedušas pie daža, daudzu ekonomikas sabrukumu pasaulē. Un tāpēc vajadzētu regulēt visu, kas nav līdz šim regulēts PVKIU ietvaros. Uh, gan trust fondu, gan riska fondu, bet tā būtu kļūda, jo šeit ir runa par pārāk daudz dažādu veidu fondiem. Es esmu iesniegus grozījums, lai investīcija trust, trusts izslēgt no šī aptvēruma. Jo, piemēram, apvienotajā karalistē ir tāda fonda, kas ļoti atšķirs no parastiem riska fondiem, un tie būtu apdraudēti, ja šāda direktīva stātos spēkā. Tāpat vajadzētu divkāršot vajadzētu padomāt vairāk par šiem te robežvērtībām. Par trešās, trešo valstu fondiem. Mēs nedrīkstam atgriezties pie protekcionismu un ierobežot Eiropas Savienības tirgu. Mums ir nepieciešams investīcijas un protekcionisms investīciju ziņā mums nenāktu par labu. Visbeidzot, milzīgais grozījums skaits. Uh, Komisijas priekšlikums pašreizajā redakcijā nav apmierinošs, jo pretējā gadījumā netikt iesniegt tik daudz grozījumi, vairāk kā 16, kā 1600. Es gribētu lūgt komis, komitejai nosūtīt komisijai atpakaļ šo priekšlikumu, lai tā šo priekšlikumu pārstrādā, ņemot vērā mūsu lielās bažas. Paldies! Es esmu pēdējā runātāja, es domāju, ka lielākā daļa no tām lietām, ko es gribēju pateikt, jau tika apspriests, bet ir vairākas jomas šīs direktīvas ietverojas, kur eh, ir redzama pārklāšanās ar esošām direktīvām, vai arī, kur citas direktīvas varētu šo funkciju veikt. Tas attiecas uz short selling, naked short selling, tāpat atvasinātajiem fondiem. To visu varētu apskatīt tirgus uh, ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanas direktīvā. Un eh, te ir arī dažādi tādi aspekti, kurus mēs nesaprotam. Piemēram, tad, kad ir izveidota depozitārija, tad uh, es domāju, ka tur vajadzētu arī zinām elastību, ievērot ņemot vērā uh, notikums, kas nākotnē varētu attīstīties. Tāpat es esmu nobežījusies par to, ka varētu rasties nevienmērīgs spēles noteikums starp dažādu veidu privātām kompānijām, kuru, kuras ir eh, privāta kapitāla uzņēmumi. Es nezinu, vai tik daudz dažādu noteikumu varētu šeit palīdzēt. Līdz ar to es gribētu tur, kur ir iespējams, uh, no uzņēmē darbības likumdošanas ieviest pasākums, kas varbūt varētu būt piemērojami šeit. Un uh, mums ir jābūt ļoti viediem un gudri jārīkojas ar tajās sfērās, kur ir pārklāšanās, un es domāju, ka, ja mēs būsim pietiekami gudri, tad mēs varēsim panākt šādu labu risinājumu. Vairāk es neko neteikšu, bet tagad došu vārdu Žanam Polam, lai viņš nobeigumu vārdus pateiktu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, par jaukajiem vārdiem, kurus jūs man sacījāt par jūsu izpratu un iejūtību atlikušajā darbā, un esam pārliecināts, ka ar mūsu sadarbību, kas e, turpināsies ļoti veiksmīgi, mēs, kā jau priekšsēdētājs sacīja, varēsim paveikt e, gudru darbu. Es gribētu atbildēt vienai personai, kas mani ar savu šarmu vienmēr ietekmēt, ir Astrīda. Astrīda, manuprāt, tu nesi izlasījusi pavisam manus pēdējos eh, priekšlikumus, jo mēs neesam tik tālu, un es zinu, ka tu ļoti daudz esi eh, savā, eh, tavu pieeja ir mainījusies, un es domāju, ka mēs kopā varēsim atrast kopsaucēju mūsu draugus acīm. Katrā ziņā esmu jūsu rīcībā, uzņemieties iniciatīvu, un mēs vienmēr esam gatavi tikties. Paldies! Point of order. Udo, reglamenta jautājums. Priekšsādātāji, es pieņemu, ka mēs tagad sāksim balsošanu. Es gribētu jūs lūgt, ka tā kā mums ir tik daudz apjomīga darba, tad varbūt mēs tagad varētu trīs minūtes ieturēt, tri, trīs līdz piec minūšu ilgu pauzi, lai mēs varētu izšķirot dokumentus un pēc tām attiecīgi veicīgi strādāt. Jā, es piekrītu, es domāju, ka tā ir laba doma, izsludināšu 5 minūšu pārtraukumu, bet vēl gribētu norādīt, ka grozījuma otrā izskatīšana par šo ziņojumu būs 17. 17. Um, marta pēcpusdienā. Tagad 5 minūšu pārtraukums, lūdzu. Right, I think, I think our five minutes is up, so hopefully you... Es piecas minūtes ir pagājušas, es ceru, ka jūs esat saorganizējušies un lūdzu ieņemiet vietas. Šķiet, ka tomēr vēl visi nav sanākuši, vai deputāti varētu apsēsties. Mēs tagad pāriesim pie balsošanas, un es e, gribu atgādināt, ka jums tika lūgts paņemt balsošanas kartes, vai visiem tās ir. Es gribu atgādināt, ka ir samērā grūti eh, redzēt, eh, redzēt balsošanu ierastā veidā. Mēs tāpēc daudz balsosim ar kartēm. Right, we're going to start voting, so... Mēs sāksim balsošanu. Lūdzu, deputāts apsēsties. Pirmais ziņojums ir ziņojums par 2000, 2009. gadu pārskatu par Eirozonu un valsts finansēm. Un... Eh, First we have amendment. Pirmkārt, mums ir pirmais grozījums apsvērumā. Par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums jaunais AA apsvērums par, pret, atturas, pieņemts, sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. C apsvērums, trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. D apsvērums, sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. E apsvērums, sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. F apsvērums, sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts atturas, manuprāt, pieņemts, bet eh, tomēr jāpieņemts pāriem pie G, A apsvērums par pret atturas pieņemts. Jāiet tālāk pie piektā grozījuma par piektais pret atturas pieņemts. I apsvērums B e, e, kompromiss pārpret atturas pieņemts. Septītais grozījums pār. Right, have you made up your minds yet? Those in favour? Pār, pret, atturas, pieņems. G, apsvērams, J apsvērums C kompromiss par pret atturas noraidīts. Un tādā gadījumā mums ir jāiet pie astotā grozījuma par pret atturas. Electric vote. The vote's open. Eh, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Take the next one. If, if, I think the number has to be facing downwards. Manuprāt, ir ar cipariņu jāliek uz leju.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 9. 10. grozījums atkrīt, un mums tagad ir 11. grozījums par pret atturas pieņemts, 12. par pret pārbaudām elektroniski 12. grozījums. doing, please? Votes closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts.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 pieņemts. Tālāk F kompromiss. Šeit ir dalītais balsojums. Pirmā daļā teksts bez vārdā uzskata, ka eh, ka pasākumiem ir jāatspoguļo enerģijas un pārtiks cenas. Tā tad viss teksts bez manis tikko nolasītās daļas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk otrā daļa ir manis tikko nolasītie vārdi. Par, pret, atturas, manuprāt, noraidīts. Tomēr pārbaudīsim elektroniski vai Sākam balsot. Right. Votes open. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. So that is rejected. Noraidīts. Now we go to compromise. Tālāk ir gā apsvērums. Kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Nākamais ir 42. grozījums par pret atturas. Baidos, ka nav skaidrs rezultāts. Pārbaudīsim elektroniski. Sāksim balsot. Right. Beidzam balsot. Noraidīts. We... Gus... Margalo, your... E, vai Margaļo kungs jūsu balsošanas karte darbojas? Vēl ir papildus un plus trīs. Right Sorry. We, we appear... Jean-Paul. Žanpola priekšsēdētāji, man ir jautājums, vai mēs varam pārbaudīt balsotāju skaitu, lai visas grupas būtu labi pārstāvētas. Paldies, priekšsēdētāji. At, at many, Mrs... Šobrīd ir uh, Astrid Lolīnga, Tomars Kāras, Margaļo kungs, jums ir balsošanas karti. Vai jūs varat pa, eh, pamēģināt blakus balsošanas iekārtā? No. Mr. Karas, is your card working? Karas kungs, vai jūsu kārta tagad balso? Uh, balsošanas kārta darbojas. Vai ir atkal jā, jāsāk balsot par šo pašu? Jā. E, jautājumu, tātad par 42. grozījumu. Mēs esam pie tā paša balsojuma, 42. grozījums. Sākam vēlreiz balsot pār 42. grozījumu. Right. The, we, we have two additions provided we have. Mums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 Tā tad pieņemts 43. grozījums un 44. grozījums. Um, amendment, amendment, amendment 45. 45. grozījums par pret atturas pieņemts 46. par. Against. Pret atturas. Manuprāt, tas ir jāpārbauda. E, Pārbaudam elektroniski 48 grozījumu. Sākam balsot. Um, could I ask the ALDE group to do some e, Vai ALDE grupa varētu kādu signālu dot, jo jūs man neiesniedzāt balsošanas sārakstu? Okay, Madame to... la Présidente, si vous êtes per... Priekšsēdētāji, ja jūs esat uh, ap, nomaldīsies, jūs varat uh, nobalsot kopā ar mums. Diemžēl tagad mums ir viens par daudz tautas partijā. Žanpola, jums ir viens par daudz no tautas partijas, kas balso. Okay yes. Vai tagad viss ir kārtībā? Es gribētu eh, balsot, vai kāds man varētu pateikt, kā, jo man nav iedots balsošanas saraksts. Okay. Okay. Right. Right. The vote's closed. Beidzam balsot. And that's carried. Un šis punkts ir pieņemts. Okay. The... Jums bija pārā viens par daudz uh, kartēm. Yes, in... Bet jums vien, vienalga ir pietiekami daudz kartes, kas ir ievietotas iekārtās, un jums vienalga ir viens par daudz. Please, please. Well, you were told to bring your card. Bet jums, jums tika pateikts paņemt karti, un kāds ar karti tagad balso, un es eju tagad tālāk. What's the next vote, please? That's withdrawal. Right. The next vote is... Nākamais balsojums ir H kompromiss. Par. Tā ir pirmā daļā. Pār pirmo daļu bez vārdiem eh, tekošie konti. Pret. Atturas pieņemts. Un tagad ar vārdu tekošie konti pār, pret, atturas. E, Nepietiekami jūs ceļat rokas, mums atkal ir jāpārbaudā. E, pretējā gadījumā mēs pavadīsim šeit visu dienu. Mēs Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Now people are putting their hands up, that's carried. Jā, tagad cilvēku rokas ceļ pieņemts. 52. E, par. Pret. Atturas pieņemts. I kompromiss pa daļām viss, kas ir bez vārdiem, ieskaitot jauno mehānismu izveidošanu pār. Pret. Atturas pieņemts. E, vārdi ieskaitot e, jauno mehānismu veidošanu pār. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk, e, ja kompromiss pār. Pret atturas šķiet, ka noraidīts, bet būs jāpārbauda. Sākām balsot par J kompromisu. Ļoti sarežģīta ar balsošanas iekārtu šeit. Vai mums ir pareizais skaits tautas partijā? Mums jau, mums jau ir pārāk daudz kāršu bez astrīdas no tautas partijas, bet priekšsēdētāji, es Eh, nomainīšu, eh, nomainīju Lulings kundzi, bet vienalga mums ir viens pārāk daudz, saka priekšsēdētāja Bulman kungs. Priekšsēdētāji, nav jau pareizi tas ir, tas ir prezidija jautājums, un es vairs nezinu, kopš kura laika EPP balso par vienu balstu vairāk, un tāpēc es gribētu lūgt jūs palikt pie sava kursa un ļoti stingri noteikt to, ka balso tikai tie, kas ir tiesīgi balsot. Jo tad mēs jūs pilnībā atbalstīsim, jo nav, nav pareizi norādīt, kur grupa balso par daudz Bet ne jau grupa to nosaka, es to nosaku, un man šeit priekšā ir eh, sistēma, kas parāda, vai kāda grupa ir ielikusi vienu kartu vairāk vai mazāk. Dažkārt parāda, ka pietrūkst balsošanas kartiņa, dažkārt parāda, ka ir vairāk. Tā kā kāds, kurš no tautas partijas grupas eh, vēl ir ielicis savu kartiņu un kuram nebūtu jābalso, lūdzu ņemiet to ārā. Langenkungs, lūdzu. Es gribētu teikt, ka priekšsēdētājā taisnība, jo nevar būt tā, ka citas politiskās grupas nosaka, kurš mūsu vārdā balsos, ka nē. Jo, ja viena balss ir par daudz, tad priekšsēdētāji norāda un saka, ka vienam ir kartiņa jāizņem laukā, un kolēģis Bulmans nevar izlemt šādu jautājumu. Labi. So now it's okay. Now it's okay. Now, now we have the, now we're okay. So... Nu tad beidzot viss ir kārtībā, viss ir sakārtots. Ja pa daudz būs, tad es izstāšos. Okay, right. We now... right. So now we have... Labi. Tad Mums ir pareizais karšu skaits, un mēs balsot, beidzam balsot, un e, šis punkts ir noraidīts. Vieglāk būtu iecelt rokas. Tagad mēs pārējām pie 60. grozījuma. 61, 2, 3 par, pret, atturas, pieņemts. 63. līdz 6. atkrīt. Mēs pāriem pie K kompromisa par, pret, atturas, pieņemts. L kompromiss par, pret, L. Es domāju, L vai sacīko citu. At, par, pret, atturas, noraidīts. Tas nozīmē 71. un 2. grozījums tagad par pret atturas šķiet, ka pieņemts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Tādā gadījumā pārbaudām 71. un 2. grozījumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Un tik tiešām tas ir pieņemts. Mēs pāriem pie M kompromisa par, pret, atturas, pieņemts. 79. par, pret, atturas, pieņemts. 80. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Pārbaudām, ja vēlaties, 80. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Tik tiešām pieņemts. N kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 88. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 89. par, pret, atturas, pieņemts, 91. par, pret, atturas, pieņemts, de, as, 97. mutisks grozījums, lai ietvērtu vārdu 136. pants. Vai ir nepieciešams paskaidrojums vai kāds iebilst? Ieskaitot mutisko grozījumu pār, pret, atturas, pieņemts. 98 vēl viens mutiskais grozījums, lai nomainītu vārdus šajā sakarā ar vārdiem. Vai visiem, šies, visiem teksts ir priekšā? Tādā gadījumā es varu to nelasīt. Pār ar mutisko grozījumu pret atturas pieņemts. O kompromiss pār pret atturas pieņemts. P kompromiss e, pēdējās minūtes izmaiņas, vai visu rīcībā ir pēdējās minūtes izmaiņas balsojam par daļām. Pirmā daļā bez vārdiem norāda un tā tālāk. E, vai esat pār bez šiem vārdiem pret atturas pieņemts otrā daļā? Tie, kas ir pār šiem vārdiem pret šķiet, ka noraidīts. Mums vēl ir trešā daļa izrādās. Par trešo daļu, ieskaitot vārdu spirits, pret eh, spirits, vai kāds atturas eh, Un tālāk 107. grozījums par, 107. par, pret atturas pieņemts, 108. par, pret atturas šķiet, ka noraidīts. Tā, ja jūs neceļat roku, tad es nevaru jūs pieskaitīt. Nākamais pār pret atturas, ja tautas partija vēlas balsot, jūs varētu celt rokas, jo es ne, neko sev priekšā nevaru izlasīt. Pār 109. Pret atturas pieņemts. 110. par atvainojiet atkritis. Okay, we've, I've just been... Man tikko sacīja, ka Q kompromisam sociālisti grib mutisko grozījumu, kurā būtu norādīts, ka atsevišķas dalībvalstis bez atsaucas uz Grieķiju. Vai kāds ir pret Hans Pēters Martins? Es jau iepriekš gribēju par to runāt es esmu sagatavojis kompromisu priekšlikumu, kas ir um, gandrīz identisks ar to, kas jau iepriekš tika ierosināts. Nezinu, kāds būtu kompromiss. E, te ir tāds divu šķīru parlaments radies, un man nepatīk šāda notikuma attīstība. Mēs jau esam šo lietu iepriekš sagatavojuši. Mr. Bullman. Bolman kungs. Es, diemžēl, nevaru par to neko pateikt, jo man nav tāda informācija, kā Pēter Smārtiņš sacīja. Es tikai varu pateikt, kāda ir mūsu nostāja par kūpu priekšlikumu. Mums parlamentā ir tāda tradīcija, ka mēs runājam par problēmām, bet ne, nenorādam uz konkrētu valsti, tīpaši tajās gadījumos, kad ir vairākas valsts, kurām ir līdzīgas vai tādas pašas problēmas. Tas ir tas pamatojums. Mēs nevēlamies radīt, mēs nevaramies aizliegt politiskas diskusijas, bet mēs, un tāpēc mēs esam iesnieguši šo mutisko grozījumu kū. Silvija. Madame la Présidente, je crois que c'est pas une... Silvija, priekšsēdētāji, manuprāt, tas nav politisks vērtējums, bet ļoti faktuāli. Es, t, t, ir jāņem vērā tas, ka situācija ir daudz smagāka Grieķijā nekā citās valstīs. Um, to... Vai tas ir iebildums motiskajam grozījumam? Vai tas ir formāls iebildums Silvija mutiskajam grozījumam? Tāpēc, ka ja jūs iebilstat, mutiskais grozījums atkrīt. Silvija, please, can you use your microphone? Silvija, vai tu varētu ieslēgt mikrofonu? Tas ir formāls iebildums. Paldies. Tādējādi mēs balsojam ar vārdiem Grieķija. Vai, vai jūs esat pār kū kompromisu? pret atturas pieņemts. Sekretariāts norādīja, ka es palaidu garām dažus balsojumus pēc 91. grozījuma. Es neizlasīju to, ka 92. un 3. arī ir jāliek uz balsošanu. Tātad 92. kas ir savietojums ar 91 kuru mēs pieņēmām, vai jūs varētu atgriezties 14. lapusē, vismaz manā sarakstā Van Goka eh, grozījums 91, atvainoja 92, saka priekšsādātāji, par, pret, atturas, noraidīts. These other ones 90, 93 has fallen, right. 93. atkrīt. Un tagad mēs atkal esam atpakaļ pie 112. grozījuma par, pre, par pret atturas pieņemts. 113. par pret atturas pieņemts. 114. par pret atturas noraidīts. Kompromiss R par pret atturas pieņemts. S kompromiss padaļām trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas, manuprāt, pieņemts otrā daļa par pret atturas noraidīts trešā daļa par pret atturas noraidīts. 126. grozījums par pret nav skaidrs, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 127. par, pret, atturas, noraidīts. 128. par, pret, atturas atturas noraidīts. Sākotnējais teksts 129. pār pret atturas pieņemts. T kompromiss pār pret atturas pieņemts. 130. grozījums pār pret atturas noraidīts. 131. par pret atturas pieņemts. 132. grozījums par pret atturas pieņemts. 133. divās daļās trešā daļa man šķiet, ka tas šeit mēs darām otrādi nekā pārējos, pārējos balsojumos pa daļām. E, pirmā daļa ir aicinā Eiropas centrālo banku par pret atturas pieņemts. Otrā daļa īpaši gadījumos, ja teksts par pret atturas pieņemts. 134. par pret atturas pieņemts, 135. par pret atturas pieņemts, 136. par pret atturas pieņemts, 137. par pret atturas pieņemts, 138. par pret atturas pieņemts Es nevaru uh, īsti labi saprast, pārbaudām elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Atkrīt, jo šeit ir 23, 23. Ļoti labi, ka es teicu, ka es nevaru saprast, jo to nemaz nevajadzēja. Tālāk 139. ar mutisko grozījumu vārdu ekspedišas par pret āturas pieņemts. 140. pār pret atturas pieņemts, 141. pār pret atturas pieņemts 142. pār. Against. Pret. Atturas. Jāpārbauda 142. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? That's carried. Pieņemts. 143. atkrīt, 144. par, pret, atvainojiet, saka priekšsēdētāju. What, what oh, no Tas nav jāliek uz balsojumu nemaz. Simtu četrdesmit ceturtais pār, pret, atturas pieņemts, 145. par, pret atturas pieņemts, e, teksts e, pēc grozījumiem, vai mēs to varētu e, darīt elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, vai atkal es redzu, ir pārāk daudz no tautas partijas. Vienu kārti, kārti jāņem ārā, beidzam balsot.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 sorry, the, the vote on. Balsojums par Sofijas Intveldes ziņojumu par konkurences politiku 2008. gadā. Pirmais grozījums no ITRE, kas par pret atturas pieņemts. IMKO pirmais grozījums par Es atvainojos, 14. tagad par pret atturas noraidīts. Man jābalso par sākotnējo 13. Tad balsojums par 14. pāntu sākotnējo tekstu par pret atturas pieņemts. 15. ar mutisko grozījumu, ko iesniedzis Ferberkungs. kungs divās daļās. Vispirms par muti, mutisko grozījumu. Pieparast, ka Eiropas parlaments ir iesaistīts plašā mērogā konkurences politikas izveidē. Piekritatiem? Tātad par gr mutisko grozījumu. Pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsojums pa daļām. Pirmā daļa, ieskaitot mutisko grozījumu, kas par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums pa daļām. Divas daļas, pirmā daļa Es vienkārši pārbaudu, kādā veidā jābalso. Kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 17. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums ar mutisko grozījumu, ko iesniedz presēdo kungs, kas par, pret, atturas, pieņemts. Uz tagad 19. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 20. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 4. grozījums no IMCO par? Pret? Atturas? Nu, un pieņemts. 21. grozījums. Kas par? Pret? atturas noraidīts. Kompromiss sāp, kas par, pret, atturas pieņemts. 22, 23. grozījums, kas par, pret, atturas noraidīts. 27. kas par, nu, Es atvainojos jums taisnība. Sākotnējais teksts, kas par, pret, atturas pieņemts. 27. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Trešais no IMCO par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 4 no ITRE ar mutisko grozījumu no referenta. Mutiskais grozījums ir pieņemams par pret Atturas. Es atvainojos, mums jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Celēt rokas, tā būs vieglāk. Piektais grozījums no itra. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais no imko. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums no itra par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais grozījums no itra kas par. Pret. Atturas. Noraidīts. 31. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Ceturtais mums jāpārbauda elektroniski par 31. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums, kurš par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts. 29. grozījums, kurš par. Nu, diezgan skaidrs. 29. grozījums tātad, kurš par pret atturas. Jāpārbauda elektroniski jo atsevišķas grupas balsojums par to ir. Tātad 29. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5. grozījums no IMKO, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums pa daļām ar mutisko grozījumu, kur iesniegs Alde. Pir pirmā daļa, kas par, pret, atturas. Žampolis īsti nesaprotu. Nav mikrofons ieslēgts. Vaši. Atvainojiet, priekšstādātājs kundze, mūsu sarakstā viss ir tik pelēks, ka vairs neko nevar saskatīt. Tā tad mēs esam 26. puntā jauns ar uh, dalītu balsojumu, ko pieprasa Alde. Es nolasīšu, kas ir manā sarakstā. Pirmā daļa ir teksts pasvītro, ka, ka kultūras aizsardzība. Tātad šeit ir 25. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Otrā daļa. Tā skaitā mutiskais grozījums, kur ir iekļauti vārdi and public finances un publiskais finansējums, kas par ar mutisko grozījumu, kas pret atturas noraidīts pieņemts. Un tad tur ir rakstīts, ja mutiskais grozījums ir pieņemts, tad, tad viss. C kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 28. grozījums divas daļas, pirmā daļa. Ņem vērā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa ar vārdiem points out, un tā tālāk. Kas par, pret, atturas, noraidīts. 32. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. kas atkrīt. 35. kurš par, it says here 34. Mm, Te ir teikts, ka 35. atkrīt, ja 32. ir pieņemts. Tad tas bija savietojams ar 33. nevis ar 34. Tagad mēs esam pie 35. kas ir visur savietojams. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 36. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 37. kurš par? Pret? Atturas? noraidīts. Sākotnējais teksts, 8. punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 38. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 39. par, pret, atturas, pieņemts. Mēs pārbaudīsim 39. elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 42. grozījums, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Kompromiss D, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. It's an addition to the compromise. Amendment 44. Okay, I, I have a note here. Labi, man te ir, man te saka, ka referenti vēlas, lai par 44. balsot kā par papildinājumu kompromisam. Tā kā papildinājums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tālāk 45. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 46. atkrīt. 47. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Sākotnējais teksts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 48. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. 50. grozījums, kurš par? Nē, tas atkrīt. Tātad 54. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 55. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 56. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 57. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 58. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 59. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 60. pieņemts, nav jābalso. 61. par, pret, atturas, noraidīts. 62. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 63. par, pret, atturas, noraidīts. 64. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisē e par, pret, pret atturas no pieņemts. 65. Pa, divas, 66. divas daļas. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa likewise līdz competition par pret atturas noraidīts. 67. kurš par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim elektroniski 67. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja, beidzam balsot? Pieņemts. 68. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 69. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts, kurš par, pret atturas pieņemts. 70. par pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 72. par pret atturas noraidīts. 73. par pret atturas pieņemts divas daļas 73. Man tas te nav minēts. Es varētu kāds paskaidrot, lūdzu. 73. divās daļās referenti. Vai kāds man var paskaidrot, kādas ir šīs divas daļas, jo tas nav priekšsēdētājs balsošanas sarakstā. Es varu tā likt jums balsot, ja kāds to ierosina. Also, <clears throat> der erste. Tātad, pirmā daļa. Mēs gribam līdz daļai underlines, un otra daļa sāks ar vārdiem underlines. Tātad divas daļas. Ok. Yeah. Nu, labi. Līdz semikolam tātad. Ok. Right. Labi. Tātad pirmā daļa attiecībā. The risk capital guidelines in the area of risk capital financing for SMEs. That's the first. Tātad tā bija pirmā daļa. Otrā daļa ir šāda. That facilitating risk capital financing for SMEs is essential to promote fair competition. So, it... Tātad vienkārši sadalīts uz pusēm. Pirmais teikums un otrais teikums. Pirmais teikums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tālāk otrā daļa, kas sāks ar vārdiem underlines un tā tālāk par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tātad tikai otrā daļa pieņemta un tagad es vairs nesaprotu, kur tālāk. Sofija, priekšsēdētāji, ja, jo vakardien mēs iesniedzām lūgumu, un es redzu, ka tas nav iekļauts galīgajā balsojuma sarakstā. Mēs gribējām par 74. grozījumu balsot, tas ir kop, kopīgs grozījums. Uh, Tātad mēs par to gribētu balsot pirms sestā grozījuma, jo, manuprāt, 74. ir par to pašu tēmu, par kolektīvo kompensāciju. Man šķiet, ka 74. grozījums būtu pelnījis lielāku vienprātību. Nek un tādā gadījumā itra 6 atkristu. Jā, man šķiet, ka jums taisnība, jo tas ir atzīmēts. Jā, man šķiet, ka IMCO 6 ir iekustināts. Līdz ar to es atsaucu savu lūgumu. Jā, jums taisnība. Pārāk daudz sešnieku, šis ir itra seši. Un pēc tam mēs darīsim tā, kā jūs ierosina, tas ir imko seši. Tātad itra seši, kas par? Pret? Atturas? Itra seši ir pieņemts. Tālāk, itra otrais grozījums par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk, 74 par pret atturas pieņemts, tātad Imko 6 atkrīt. 75. grozījums, kas par pret atturas vēl vienreiz lūdzu. Tātad 75. kas par pret atturas pieņemts. 76. grozījums ir atkritis. Labi. Tālāk sastais arī atkrīt. 77. grozījums, kas par pret atturas. Jāpārbauda elektroniski par 77. grozījumu, lūdzu. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Te kaut kā dīvaini tās rokas ceļas. Pieņemts. F kompromiss. Pa daļām divas daļas. Pirmā daļa bez vārdiem as the sole instrument un inability to pay. Kā vienīgais instruments un nespēja maksāt. Un nu, kāpēc tas te tāds sevišķi? Tātad pirmā daļa way up to inability to pay and. So those were... Tātad kas ir par? Pret? Atturas? Šķiet, ka pieņemts. Otrā daļa ir ar šiem vārdiem. Tātad kas par šiem vārdiem? Pret? Jāpārbauda. Tātad par otro daļu elektroniski balsojam. Right, vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad abas daļas tika pieņemtas. Un tagad 83. grozījums pa daļām. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa ar vārdiem highlight sāks par, pret, atturas, noraidīts. 84. atsaukts, 85. kas par, pret. Pārbaudīsim elektroniski par 85. lūdzu. Votes open. Is everybody... Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 21. sākotnējais teksts, kas par pret atturas nu, pieņemts. 86. grozījums par pret atturas pieņemts. 87. kurš par pret atturas pieņemts. 88. par pret atturas pieņemts pieņemts. 89. ar mutisko grozījumu no ETP, kurš par pret atturas pieņemts. 90. kurš par pret atturas pieņemts. 91. par pret atturas pieņemts. 92. kurš par pret atturas pieņemts. Imko 8, kurš par, pret. Es neredzēju, ko tautas partija darīja par, jā, nu labi. Pieņemts. 9. Imko par, pret, atturas pieņemts. 10. par, pret, atturas pieņemts. 93. divas daļas, pirmā daļa ar vārdiem expects sākas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas, man šķiet, ka pieņemts. 94. kurš par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts 26. punkts par pret atturas pieņemts. 95. grozījums par pret Vai mēs varētu pārbaudīt elektroniski par 95. grozījumu? Lūdzu. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. grozījums par. Vai es atvainojos? Par sākotnējo tekstu 27. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 96. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 97. par, pret, atturas, noraidīts. 100. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 98. par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. 99. grozījums, pirmā daļa ar vārdiem underlines. Par, pret, atturas. Vai mēs varam pārbaudīt elektroniski? Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa ar vārdiem kolzapon, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss G, kurš par? Kurš par? Pret? Atturas? Man jāpārbauda elektroniski. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 105. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Imko 7 par pret atturas pieņemts. Itri 7, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Itri 8 par pret atturas pieņemts pieņemts. Itra 9 par pret atturas noraidīts. Itra 11 ar mutisko grozījumu trīs daļas. Vai mutiskais grozījums jums ir pieņemams? Neredz, ka kāds iebilst. Tātad ar mutisko grozījumu. Balsējums pa daļām. Pirmā daļa sāks is concerned. Kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa ar vārdiem requests par pret atturas noraidīts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 41. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 106. grozījums divas daļas. Pirmā daļa bez vārdiem, cik klarifējumi tā tālāk. Kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa šis te ievilkums par pret atturas noraidīts. 107. atkrīt, ja F kompromiss ir pieņemts. Kas tad notika īsti ar 7. ar F kompromisu? F ir pazudis kompromiss F tika pieņemts, tātad 107. grozījums atkrīt. Sākotnējais teksts 31. punktā, kurš par pret atturas pieņemts. 108. par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts 32. punkts par pret atturas pieņemts. Tālāk 1 līdz 20 par pret apturs pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Apsvērum. Otrā, otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret pret atturas pie, noraidīts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret pieņemts pieņemts. Devītais grozījums divas daļas. Pirmā daļa whereas competition, par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, whereas in practice, par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums par pret. Pagaidiet, te nav skaidrs. Pārbaudīsim elektronisku lūdzu. Par desmito grozījumu. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. H kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsojums par visu tekstu ar grozījumiem. Lūdzu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39. 33 par, 39 Apsveicam referenti. Un tagad pārējām pie Jorī kundzes atzinumu par Eiropas investīciju banku. Vai visi gatavi? Ja piedodiet, ka šī sanāksme ir tik gara, bet ar visiem balsojumiem citādi nevar. Pirmais punkts, sākotnējais teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrais, septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums. Mutiskais grozījums. Divas daļas. Vai visi ir saņēmuši mutisko grozījumu? Jā, tādā gadījumā balsojam pa daļām. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Desmitais ir atsaukts, vienpadsmitais grozījums par pret atturas. Vai varam pārbaudīt elektroniski, jo es neesmu īsti pārliecināta, ko cilvēki dara. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Sākotnējais teksts, trešais punkts, kas par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas noraidīts. Ja vēlties pārbaudīsim, bet ETP un konservatīvie balsoja kopā, vai varam elektroniski balsot? 12. grozījums. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. might be carried because I don't know which way I'm voting. Uh, amendment 13. grozījums. Mutiskais grozījums, kur iesniegs tāds partija. Visi ir saņēmuši šo grozījumu. Paldies. Mēs gribētu pievienot vārdu more. Un tas būtu jāievieto pirms vārdu transparent. Līdz ar to tur būtu rakstīts more transparent, caurskatāmāk. Kas par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts, ceturtais punkts, kurš par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturs pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski, tātad par 15. grozījumu balsojam elektroniski. Right, vote is at last open. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Žēl. Pieturiet, ka tā. Nu, tālāk kompromisi, kas attiec uz 16, 17, 18 grozīm par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums ir atsaukts. Tālāk. Ceturtais grozījums joprojām ir klāt. Par pret atturs pieņemts noraidīts. Piektais grozījums atsaukts, sestais grozījums ar mutisku groz, grozījumu, lai aizstā 30% ar 23%, kas par pret atturas pieņemts. Balsosim par visu tekstu ar grozījumiem, kas par pret Jūs esat pret? Nu, varbūt labāk ar kartēm. Savādāk nav īsti skaidrs. Tātad galīgais balsojums. Elektroniski balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār, 4 atturējušies. Un tagad balsojam par vienots eiro maksājuma zonas izveidi. Pirmais punkts, grozījums, kur iesniegus Makartīs kundze, kas par, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. Otrais punkts, Arlīnas Makartīs grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Balsojam par tekstu ar grozījumiem par, pret, atturas, pieņemts. Tas gan bija ātri. Ļoti labi. Tātad tas bija mutiskais jautājums, un tagad par rezolūciju. Man ir pareizais dokuments. Tātad pirmais punkts, sākotnējais teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrais punkts, S un D grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais punkts, sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais punkts, S un D par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk ir atsaukti grozījums, sākotnējais teksts, pirmais punkts, ceturtais punkts par pret atturas pieņemts. Tālāk. Ceturtais A, kas par pret atturas pieņemts. Tas ir atsauks tālāk. Piektais. Par pret atturas pieņemts. Tālāk S un D grozījums par sesto Viņi ir izmainījuši vārdus economical uz economic. Ja, es nezinu, vai visos balsošanas sarakstos tā ir norādīts, bet mēs labprāt gribētu, lai tiktu iekļauti pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā uh, rindiņā, tur, kur ir runa par respective consultation, including all stakeholders. Es domāju, ka tas ir pats par sevi saprotams. Un tas te iedarās viss iekšā un iepriekš pēdējā rindiņā, kur ir rakstīts between the banking sector and the commission, tur vajadzētu rakstīt between the paying sector, paying sector and the commission. Ja jūs piekrītat, tad mēs labprāt iekļaut šos vārdus, lai tekstu redakciju uzlabotu. Right. Am I on? Right. Uh, in favor. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Sākotnējais teksts, septītais punkts par, pret, atturas, pieņemts. S&D grozījums, astotais punkts par, pret, atturas, pieņemts. Tagad S&D 8a punkts par, pret, atturas, pieņemts. Devītais punkts par, pret, atturas pieņemts. Desmitais punkts par, pret, atturas pieņemts. Citādi 1 līdz 12 par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums A par, pret, atturas pieņemts. B apsvērums par, pret, atturas pieņemts. S un D BA par pret atturas pieņemts. C apsvērums par pret atturas pieņemts. Kompromis priekšlikums A par pret. Man te rakstīts, ka nav pa daļām. Lai gan šķiet, ka Es te nedaudz esmu apmulsusi. Man šķiet, ka šis teksts viss ir aizstāts ar to tekstu, kas jums ir dokumentā. Piekrītat? Tātad par, pret, atturas, pieņemts. Sākotnējais teksts, D apsvērums, kas par, pret, atturas, pieņemts. E apsvērums par, pret, atturas, pieņemts. F par, pret, atturas, pieņemts. G apsvērums par pret atturas pieņemts. H apsvērums par pret atturas pieņemts. I apsvērums par pret atturas pieņemts. J apsvērums par pret atturas pieņemts. JA par pret atturas noraidīts. K apsvērums par pret pret, atturas, pieņemts. Tālāk L apsvērums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis priekšlikums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad viss rezolūcijas priekšlikums ar grozījumiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts šķiet, ka mums vajadzētu vairāk ieviest balsošanu pa blokiem. Tagad mēs pārējām pie nodokļu piemērošana finanšu darījumiem, efektivitātes nodrošināšana. Šeit ir rezolūcija, par kuru notika sarunas, tātad ir viens balsojums, kas ir par šo rezolūcijas priekšlikumu. Tad mutiskais jautājums tātad. Ak, nē, vispirms ir par mutisko jautājumu. Tātad, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts? Un tālāk. Es te cenšos tikai atrast pareizos dokumentus. Nu labi, tātad tagad mēs pārējām pie rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana. 5A jauns, kas par, pret, būs jāpārbauda. Balsojums ir sācies, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk atsevišķais balsojums par kompromisa tekstu. Es gan to īpaši nesa, īsti nesaprotu, kāpēc tā. Okay, separate vote on the compromise. Tātad atsevišķs balsojums par kompromisu tekstu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un balsojums par rezolūciju kopumā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Right, we now have an exchange of... Labi, tagad mums būs viedokļa apmaiņa ar Ekerholma kungu, kurš ir uh, Eiropas statistikas pārvaldes konsultatīvās padomas priekšsēdētājs. Un jūs uh, varētu būt saņēmuši pirmo gada pārskatu. Right, colleagues, um, thank... Kolēģi, tagad mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar Akerholma kungu, kurš ir uh, Eiropas statistikas pārvaldības konsultatīvās padomas priekšsēdētājs. Akerholma kungs teiks ievadu uzrunu aptuveni septiņas minūtes un pēc tam uh, varēs uzdot jautājumus, paceļot rokas. Vārds jums, Akerholm kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies par uzlūgumu, uz, ielūgumu uzstāties um, ekonomikas un monetārajā komitejā par statistikas jautājumiem. Um, mūsu padome sāka darbu pagājušā gada martā un bija paredzēts, ka mēs sagatavosim pārskatu pagājušā gada rudens sākumā. Tas nozīmē, ka mūsu rīcībā nebija īpaši daudz laika un mums bija jāstrādā ļoti koncentrētā veidā. Mēs izvēlējāmies trīs uh, tematus, proti profesionālā neatkarība, kas ir uh, mūsu kodeksa pamatā. Otrais jautājums bija resursi, jo ir tāds viedoklis, ka šeit ir sarežģījumi, līdz ar to mums bija jāizvērtē, vai tā vēl nepadziļināsies nākotnē. Un trešais bija eh, kvalitāte. Mums bija arī jābalstās uz mūsu rīcībā esošo informāciju, uz pašnovērtējumu ziņojumiem par kodeksa izpildi un organizējām arī uzklausīšanas, lai varētu izvērtēt sadarbību statistikas jomā Eiropas Savienībā. Kopumā šķiet, ka runājot par kodeksu, ir sasniegts progress, bet drīzāk gan plānošanas nekā īstenošanas jomā. Tātad pirmais, kas būtu jāsaka, ir nepieciešama plašāka kodeksa īstenošana. Runājot par neatkarību, ir sasniegts zināms progress tiesiskajā jomā un arī zināms progress praktiskajā ieviešanā ir skaidrs, ka ir vairāki jautājumi, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība, it īpaši aizdomas par iejaukšanos, kas varētu ietekmēt datu kvalitāti. Un vēl viens svarīgs jautājums ir par uh, statistisko institūtu vadītāju iecelšanu atbrīvošanu amata, kur ir jānodrošina atklātība un neatkarību no politiskās ietekmes. Um, šī ir arī komisijā atbilstoši ģenerāldirektorāts, un tai pašā laikā Eiropas Savienībai pastāv arī neatkarīga statistikas aģentūra. Tādēļ ir jānodrošina, lai sadarbība un informācijas apmaiņa notiktu uh, neatkarīgi un lai šeit būtu nodrošināta komisija, eh, neatkarība no komisijas un eiro statām skaidri jāpasaka, komisijas pārstāvis runā tikai komisijas vārdā. Tāpat mēs pievēršam uzmanību tam, ka ir jānosaka darbā prioritātes, ka ir nepieciešama aktīvāka sadarbība savienībā, ir jāapmaiņās ar paraugu praksi dažādās jomās, lai varētu samazināt izdevumus. Tāpat ir uh, nepieciešams uh, izvērtēt, kādu sadarbību īstenot, lai varētu veikt ietaupījumus. Tāpat ir nepieciešams uh, attīstīt izglītības sistēmu un piesaistīt uh, augsti kvalificētus statistiķus Tāpat uh, jānorāda, arī tas, ka līdzekļu samazinājums var arī ilgtermiņā negatīvi ietekmēt statistikas datu vākšanu un analīzi. Mēs konstatējam, ka daudz kas ir paveikts Eiropas statistikas uh, sistēmā attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu un apmācību, bet ir nepieciešama apņēmība uh, no vadības puses, lai uh, šis darbs turpinātos. Par koordināciju mēs konstatējam, ka Eurostatam ir stingra koordinātora loma, un uh, tā ir pilnībā jārespektē attiecībā no, arī it īpaši no komisijas puses, uh, un ir eh, tas nepieciešams, lai varētu nodrošināt statistikas datu kvalitāti un lai izvairītos no lieka sloga respondentiem. Mēs arī izpaudām nožēlu par to, ka Eiropas centrālā banka un centrālo banku sistēma nolēmuši neieviest šo kodeksu lai gan uh, arī šajā jomā tiek ievēroti līdzīgi noteikumi. Ir nepieciešama skaidra koordinācija un uh, pienākumu sadale starp Eurostat un Eiropas centrālo banku sistēmu. Un uh, šajā jomā mēs konstatējam arī, ka mm, Uh, komiteja, kas nodarbojas ar uh, bilanci un maksājumu sistēmu, ir uh, jāsaskaņo ar pašreizējo struktūru Eiropas līmenī. Mēs bijām sagatavojuši šo pārskatu un gatavojāmies to publicēt un nosūtīt komisijai. Radās uh, Grieķijas pašreizējā situācija, kas ir drīzāk saistīta ar ESCAP, jo uh, tā tika radīta balstoties uz 2004.5. gada pieredzi. Sakarā ar Grieķijas gadījumu bija pieejami tikai uh, daļēja informācija, nebija iespējams mums tādēļ reaģēt, un tādēļ mēs nolēmām neko nedarīt vairāk, kā tikai pieminēt mūsu pārskatā Grieķijas gadījumu. Uh, rodas uh, uh, kļūst pieejama arī jauna informācija, bet mēs neesam spējuši to vēl pilnībā izanalizēt. Bet mums šķiet, ka varētu jau izdarīt divus secinājumus šobrīd. Pirmkārt, uh, ir skaidrs, ka var būt gadījumi, ka metodu ciešāka analīze un darba prakses analīze būtu nepieciešama atsevišķās dalību valstīs, bet pašreizējā likumdošana to neparādz. Es kāp tādēļ ierosinu uh, plašāku auditoru pilnvaru piešķiršanu Eurostat, bet tam ir nepieciešamas divas lietas. Pirmkārt, lai pamat noteikumi būtu skaidri, un otrām kārtām ir um, nepieciešami arī atbilstoši resursi, lai um, mūsu pas veiktie pasākumi būtu ticami. Es kā arī būs jāpievērš papildu uzmanība attīstībai noteiktās dalību valstīs, lai mēs varētu uh, novērtēt uh, kodeksa īstenošanu Eiropas sistēmā kopumā. Un mēs to pašreiz arī plānojam, ņemot vērā mūsu rīcībā esošos resursus. Es arī vēlētos norādīt, ka nākošajā pārskatā, pie kura mēs jau esam uzsākuši darbu, šie jautājumi tiks plaši atspoguļoti, bet mēs arī turpināsim koncentrēties uz trim galvenajiem kodeks ieviešanas jautājumiem, pie, par ko mēs runājam arī pirmajā ziņojumā, proti par neatkarību, resursiem un kvalitāti. Paldies. Eh, man ir pieteikusies Dati kundze. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Grieķijas budžeta situācija ir visu Eiropu un visus mūsu līdzpilsoņus ievedos zināmā neizpratnē, jo kā gan viena Eirozonas valsts varēja tikt nonākt, skatoties skaitļus un arī apzinoties, ka stājoties samatā un Grieķijas valdībai, e, publiskais de deficīts tika koriģēts par 12% salīdzinājumu ar 3,7% iepriekš. Viena no Grieķijas krīzes sekām ir tā, ka eiro tika vājināts pēdējo nedēļu laikā un eiro ir izveidojis mūsu ekonomiku savstarpēju atkarību, kas uzliek dalībvalstīm Eirozonā atbildību, un tāpēc arī padomus un komisijas atgādinātā nepieciešamība koordinēt aizvien vairāk mūsu ekonomiskās politikas. Mēs šeit neesam, lai rādītu uz Grieķiju pirkstu, bet galai saprast to, kā ir tik tālu varētu nonākt Un mums ir jāmeklē noturīgi risinājumi, lai Eiropā vairāk šādas situācijas neatkārtotos. Un arī jūs to atgādinājāt savā uzstāšanās ar savu stāšanos ir nepieciešams eh, nodrošināt eh, tādas statistikas, kas ir uzticamas un drošas, tīpaši runājot pār nacionālām statistikām. Datīkundze, jūs mēģināt pārāk ātri tulkiem spējams tikt līdz. Ir tiesi, tiesa, ka nacionālo statistiku ticamība mm, ir mūsu uzticības garants. Un uz to balstās Eirozona. Un Grieķijas statistikas tika, tika mazinātas, sagrozītas un arī E, jūsu, jūsu iestāde izveidoja labās prākses kodeksu. 15. februārī tika izveidots jauns noteikumu korpus e, stiprinot Eirostata revīzijas pilnvars. Un es gribētu zināt, vai tā būtu svīra, lai mēs varētu izvairīties nākotnē no jebkuras statistikas datu sagrozīšanas un falsificēšanas, varbūt tas skan pārāk spēcīgi, un e, kas ir paredzēts, lai mēs varētu. E, lai mēs varētu nepieļaut šādas situācijas atkārtošanos, varbūt jūsu komiteja ir nepieciešams jaunas kompetences. Paldies! Eh, vēl daži grib izteikties no deputātiem, turpin priekšsēdētājiem, tāpēc ierobežosim mazliet uzstāšanos. Varbūt iespējams, ka varētu dot vārdu visiem deputātiem, un jūs pēc tam kopsavilkumā atbildēsiet visiem. Žāns Pauls, paldies priekšsēdētāji ļoti īsi. Priekšsēdētāji komitejas priekšsēdētāji. Jūsu komiteja pastāv samērā nesen laiku, un mēs nevaram pārmest darba nepietiekamību. Es gribēju uzdot darba jautājumu, vai jūs esat Vai jūs tomēr nesat pārāk naivi, jo šodien mēs rādām uz Grieķiju ar pirkstu, it kā tā būtu vienīgā. Kopš 2000. gada statistikas tiek sagrozītas, un es gribētu norādīt vairākas satraucošas statistikas, un ne jau tikai e, no šodienas interešu konflikts, un es izsakos ļoti maigi, kas varētu pastāvēt starp Eirostat funkcionāriem un tām personām, kuras dalība valstīs vai kuras, eh, kuras konsultē dalība valstis un sniedz padomus, un šeit es domāju par dažām bankām, varētu būt eh, eh, šāda sagrozīšanas pamatā. Piemēram, 2000. gadā kāds Eirostat funkcionāts, kuram bija piedāvājumi strādāt bankās, viņam bija tik daudz piedāvājumu, ka viņam pat bija grūti izvēlēties. Tālāk Eirostat e, noteikumi tika mainīti un arī iespējams viņa, viņa zināšanas vairs nebija tik aktuāls, taču tomēr e, mūsu laikos mēs nedrīkstam E, apliecināt savu naivumu un pakļauties tīri tehniskai kontroli. Ir jāapzinās arī interešu konflikts, kāds pastāv šajā jomā. Paldies, Udo Lūdzu. E, Ekerholm kungs, ņemot vērā dalību valstu tautsēmniecības situāciju, es gribētu izdalīt starp tiem dažādiem blokiem. Pirmais ir e, tas, ka šobrīd spekulanti saceņš savā starpā un valstis kļūst par finansu tirgus un tautsēmnieciskās situācijas upuriem. Tas ir pasvītrots, bet jūs jau neesat par to atbildīgs, un līdz ar to mēs nevaram par to runāt. Es gribētu tikai pieminēt to, ka mēs rādam ar pirkstu uz atsevišķām valstīm, it kā viņas pašas to būtu izdomājušas, bet tā tas nebūtu nav. Otrs jautājums ir um, attiec vairāk uz ESGAB un uh, par to, kā jūs vērtējat situācijas, varētu to pateikt līdzīgi kā Žans Pols sacīja, nu ir jau privātās bankas, kas sniedz konsultācijas um, valstīm. Un ir arī problēmas, uh, lai šos datus izvērtētu, un dalība valsts vēl pirms neilga laika liedzās piešķirt Eirostat iestādē lielāku kompetenci. Vai jūs šeit redzat, ka būtu kaut kāds eh, izmaiņas radušās, kur rezultātā Eirostat varētu iegūt lielāku kompetenci, lai šos centrālos datus no dalību valstīm varētu apkopot pienācīgā veidā. Trešā problēma ir tāda ļoti pamatīga, un tā attiecas uz vairāk nekā vienu dalību valsti. Un Es gribētu uzzināt, vai jums arī radies iespējas, ka bāzes dati attiecīgajās Eiropas Savienības dalību valstīs, kas attiecas uz uh, publiskajām iestādēm un to grāmatvedību un uz privātu uzņēmumu grāmatvedību ir uh, precīzi. Uh, vai tie liecina par patieso situāciju. Jo es domāju, ka tautsēmnieciskās aktivitātes bieži vien nemaz nav iekļauts šajos centrālajos datos. Un ja tas tā nav, tad kā mēs varam nu, paļauties uz šiem datiem? Jo bieži vien visi dati nav apkopot, un ko tad šie te agregētie dati mums pasaka? Varbūt, ka ir jāveic vairāk jāmodernizē visa šī sistēma un nevienā vien dalība valstī, lai mēs šiem datiem varētu uzticēties. Wolf. Paldies! Jautājumi par kompetenci un kompetences palielināšanu jau tika uzdot, tāpēc es runāšu par ko citu. Daudzās jomās, kas, kur ir situācija ļoti kritiska, mēs eh, notiek centieni saulēcīgi ieviest kaut kāds mehānisms, tas attiecas gan uz eh, eh, politisko spiegošanu, gan uz ekonomisko spiegošanu, gan uz eh, citām jomām. Ja ir centieni ātrāk, teiksim, pārliecināties par to, vai notiek krāpšana, vai, teiksim, kāds krāpšanas mehānisms tiek iedibināts, tad tas ir ļoti būtiski. Otrakārt, kļūdas tiek uz, kļūdas parasti pie, pieļauj dalību, darbinieki. Es pieļauju, ka jūs dar, darbinieki arī ir 27 uh, dalību valstu pārstāvi, līdz ar to ir aizdomas, nu, ka, piemēram, uh, grieķu darbinieks, attiecībā uz Grieķiju varbūt strādās piesardzīgāk nekā cilvēks, kuram nav nekāda sakara ar Grieķiju. Kā jūs varat garantēt, ka nenotiek nekāda interešu konflikta tieši nacionālās piedarības dēļ? Um, thank you, Edward. Edvard, lūdzu. Paldies. Akelhorn, es zinu, ka jūs Jums noteikti ir daudz darba, jūs saprotat, ka ne visi statistikas dati ir vienādi, teiksim, tur viena lieta ir runāt par to, cik putnu pārlido valstī, noteiktā laika posmā otrs ir par uh, IKP un, un citām lietām. Uh, un uh, jāņem vērā ar Eirozonas standartu un tā tālāk. Uh, jautājums par. Uh, apmeklējumiem uz vietām un tikšanos ar statistikas aģentūru darbiniekiem. Protams, tas ir ļoti svarīgi, bet uh, otra lieta ir, teiksim, krāpšana vai nu, kaut kas tam līdzīgs. Mums ir jāpaļaujās uz vietējiem darbiniekiem, bet jautājums, kāda ir uh, statistikas lietotāju pārstāvniecību, kāda ir šo trauksmes cēlāju iesaistīšana. Es saprotu, ka ir delegācijas, kas apmeklē iestādes, tieks ar darbiniekiem. Protams, tas ir ļoti liederīgi, bet mums ir jāpaļaujas uz vietējiem, kas eh, jūt, vai šie dati ir ticami vai nav. Un visbeidzot, eh, dažkārt eh, dati ir it kā pareizi, bet uh, to avots uh, vai metode ir tik novecojusi, uh, Piemēram, viens ir uh, piemērs naudas plūsma tiek izmantota par pamatu. It kā nekas viss, it kā viss ir pareizi, bet pamats ir nepareizs. Kā jūs to izvērtējat? Paldies, saka priekšsēdētāji, vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Varbūt es tad nedaudz parunāšu par vēsturi. Es biju referente par Eiropas statistikas pārvaldes konsultatīvās padomas izveidošanu. Un tad, kad notika sarunas un mēs parlamentu vārdā cīnījāmies, lai jums būtu plašāks pilnvars. Un uh, Ademaker kungs norā, uh, teica, ka viņš bija otrā galda pusē pārstāvot Vācijas prezidentūru. Varbūt tagad viņš savu viedokli ir mainījis un pārtapis, bet uh, toreiz padomu nebija gatava piešķirt uh, plašākas pilnvaras um, attiecībā uz statistikas datu pārbaudi, un parlamentam nebija iespējams panākt visu, ko mēs vēlējāmies. Un arī parlamentam varbūt nebija īsti skaidrības par uh, pienākumu sadali, kā to padome redz attiecībā uz statistikas datiem un uh, deficītu procedūru un uh, par statistikas procedūru iesaistīšanu koplēmumu procedūrā. Es uh, jums visu to atgādinu, bet es domāju, ka parlaments noteikti jūs atbalstīs attiecībā uz plašākām pilnvarām. Protams, uh, ir arī ieinteresēto pušu padomi, ko mēs toreiz izveidojām, un es eh, pārstāvēju parlamentu, lai arī eh, statistikas datu lietotājiem būtu savs vārds sakāms attiecībā uz savākto datu pareizību un ticamību, un šeit ir Uh, sagatavota darba programma un kad tā būs pabeigta, tad deputāti varēs ar to iepazīties. Šeit varbūt es neuzdodot jautājumu, bet es vienkārši informēju par uh, vēl citiem aspektiem, kas varbūt nav tik uh, zināmi. Mūsu rīcībā vēl ir 10-12 minūtes. Es ceru, ar tām pietiks, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies! Es centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem, varbūt negluži tādā secībā, kā tie tika uzdoti. Pirmais jautājums par naivumu. Es ceru, ka mēs nesam naivi pēc visu tā, ko esam pieredzējuši. Un tāpat ir svarīgi arī nerādīt ar pirkstu uz konkrētām valstīm, bet ņemt vērā to, ka šādas lietas var notikt dažādās vietās un svarīgi mums ir, lai dati palīdzētu mums šādas lietas atklāt. Tomēr tā pašā laikā krāpšana, ja tā ir tīša krāpšana, tad to ir ļoti grūti atklāt. Uh, bet mums ir jādara viss, ko mēs spējam. Uh, tagad uh, galvenā problēma, izaicinājums Eiropas statistikas dienestam ir tas, ka visi šie dati tiek sagatavoti dalību valstīs un pēc tam tos apstrāda Eirostat, bet Eirostat nevar uzlabot nacionālo datu kvalitāti, ja tā ir slikta. E, un tādēļ mums kvalitātes nodrošināšanai un ticamības nodrošināšanai būs jāpievērš uzmanība datu avotiem. Vēl viens uh, sarežģīts jautājums ir uh, finanšu inženērija, kas ir uh, uh, attīstīsies pēdējo gadu laikā, ja mēs runājam, teiksim, par privātajām bankām, tad uh, uh ir interesanti, kā to apstrādāt statistiski. Šie jautājumi, šīs šīs lietas attīstās, un varbūt šeit pat nav ļaunprātība, bet vienkārši tā, šī lieta attīstās un ir grūti uh, tās uh, iekļaut statistikas sistēmā, visi šie darījumi un transakcijas. Es uzskatu, ka mums ir jātīsta sistēma, jātīsta atklātība, lai šī informācija tir, tirgu varbūt nebūtu tik vērtīga. Mums ir jānodrošina atklātība un jāpadara šī informācija pieejama visiem, nosakot vienādus noteikumus, vienādu uh, īstenošanas praksē attiecībā uz uh, transakcijām. Pieredze ir apliecinājusi to, ka SGAB ir jāuzņemas atbildība par uh, sistēmas struktūras veidošanu un uh, jāatbalsta, jāstrādā pie tā, lai sistēma būtu uzticama, lai būtu kontrolas uh, mehānismi, lai būtu profesionāli darbinieki, kas uh, pieņem lēmumus balstoties uz profesionālām zināšanām, nevis uh, Uh, pakļautos uh, dažādiem spiedieniem. Par īstenošanu, uh, jā, šeit daudz kas iziet no mūsu kompetences, mums ir nepieciešami resursi, Eirostatām ir nepieciešami resursi, atbilstošas metodas un iespēja. Uh, Uh, lai varētu kontrolēt uh, sistēmas darbību. Un uh, ir jānodrošina tas, lai uh, saņemto datu kvalitāte būtu pietiekama. Uh, tas arī situācija liecina par to, ka Eirostatam nav pietiekamas pilnvārs piešķirtas tiesību aktos un ir bijušas daudzas plašas diskusijas par to, kā sistēma um, ir veidota, bet uh, diemžēl uh, ir izrādījies, ka sistēmas darbība nedeva pareizus uh, rezultātus. Un izrādās, ka Eurostat nav pilnvaru darīt kaut ko vairāk. Es gābu atbalstīs to, lai Eurostat tiktu piešķirts plašāks revīzijas pilnvaras. Un uh, protams, ir nepieciešami arī atbilstoši resursi šiem pilnvarām, jo var rasties uh, situācija, ka mums ir uh, atbildība, uzticība, bet mums trūkst resursu, lai pārbaudas uh, īstenotu uz vietām. Vai es kā pilnvaras šajā procesā būs pietiekamas, tas ir interesants jautājums. Uh, Uh, lai uz to varētu atbildēt, mums vēl nav pietiekami daudz informācijas. Es kā būtu jāizvērtē situācija atsevišķās valstīs un savā ievadu uzrunā es norādīju, ka mums šķiet, ka būs tiešām jāizvērtē situācija dažādās valstīs, lai varētu uh, izvērtēt sistēmas darbību kopumā un dot ieteikumus par sistēmas darbību. Pieredze uh, rāda to, kā Uh, likumdošana mums dod iespējas, un pieredze parādīs, vai ar to pietiks vai nē. Mēs varēsim izvērtēt situāciju pēc trim gadiem par to, vai likumdošanas akti ir atbild, atbilstoši vai nē, un tad mums būs lielāka pieredze, un tad mēs varēsim dot arī uh, parlamentam savu atzinumu par sistēmas dzīvotspēju. Tāpat bija jautājums, kas ir tieši saistīts ar Eirostat un tās funkcijām, bet es domāju, ka mums šeit ir arī Eirostat pārstāvis, kurš varbūt labāk atbildētu uz šo jautājumu. Mēs arī pie tā strādājam. Viens jautājums arī ir svarīgs izveidot sistēmas, lai varētu īstenot statistikas datu konsekvences pārbaudes un identificēt iespējamās problēmas sistēmas darbībā. Uh, ekonomikas statistika ir sistēma, kuras dažādām, dažādiem elementiem tajā ir jāiekļaujas un uh, agrāk vai vēlāk uh, neprecizitātes vai kļūdas pašas kļūst redzamas. Paldies! Lielas paldies! Ja vēl kāds vēlas ātri uzdot jautājumu, tad jums tāda iespēja ir. Nu labi, esam beiguši. Lielas paldies! Mēs pavisam noteikti sekosim līdzi, kā situācija attīstās.